Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu nehmen. Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Nu, mēs esam jaunāko versiju jums nosūtījuši visu digitāli. Tātad Mm, līdz 17.30 līdz 18.30 viedokļu apmaiņa paredzēta ar, par jautājumu, kas saistās ar pārmetumiem par Oileks misiju Kosovā. Par dažādiem incidentiem, kas tur būtu kā notikuši. Tāpēc mēs runāsim šeit uh, Commander of Chief of CPCC, kas tieši atbildīgā amatpersona šīs misijas vadītājs Rietumbalkānos. Tas ir izmaiņas mūsu darbkārtībā. Es ceru, ka jums tas ir pieņemami. Un gal galā tas atbilst arī mūsu kompetencijai īstenot savu kontroli par šo misiju. Un tad mēs varēsim uzklausīt viedokļus par to, kas īsti tur ir noticis. Vai nav noticis? par priekšsādātāju paziņojumiem. Nu, tas ir tas vai nu šodien vai rītdien. Mēs varētu pārnāt jautājumu tieši par Ukrainu. 16.30 paredzēts diskusijas par ja, vēlēšanām, kas vakardien notika Doņetskā, Luganskā. Uh, Mums vajadzētu par šo jautājumu vēl pārunāt. Un jau dosim vārdu arī kolēģiem izteikties, kas ir šī jautājumā kompetenti. Iepriekšējās sēdes protokola, tie, kas ir izlasījuši, vai jums būtu kādi iebildumi? Ja ne, tad šīs iepriekšējās sēdes protokols ir apstiprināts. Tagad pievēršamies Dienvidkaukāzam un krīzai Gruzijā. Herberts Zalbers un īpašais Eiropas Savienības pārstāvis ir arī šeit kopā ar mums, lai nodrošinātu viedokļu apmaiņu par aktuāliem jautājumiem. Un mēs izskatīsim arī attiecīgo ziņojumu, kas tiek sagatavots šobrīd. Un ar to saistās arī papildus jautājumu par Azerbaidžānu. un došu viņiem visam arī vārdu pēc kārtas, un es arī daudz neizpildīšu ievadvārdos, un došu uzreiz vārdu mums, mūsu viesiem un zālbērkungam. Paldies priekšsādātājiem, paldies, dāmas un kungi. Man ir liels gods jums ierasties jūsu komitejā un pastāstīt jums par uh, situāciju Dienvidkaukās valstīs un par maniem centieniem īstenot savu īpašo uzdevumu, kas man ir arī uzticēts no 1. jūlija, kā ir Savienības īpašiem pārstāvim Dienvidkaukāzā un īpaši risinot Gruzijas krīzi. Uzņemoties mandātu, pirmkārt, man ir bijis jānorāda, ka tas ir bijis iespējas. Ženēvas savstarpējās saruna rauns divreiz, tas ir noticis, tieši to esmu arī jau vadījis, eh, tad šis Ženēvas sarunas par Gruziju, un esmu arī ticies reģionā ar ļoti daudziem iesaistītiem partneriem. Un īpaši ar tiem tām pusēm, kas pārstāv šīs separātistu vienības un mums ar viņiem vismaz notiek sarunas. Tādā ziņā mēs esam unikāla situācijā, jo daudzām starptautiskām organizācijām nekāds kontakts vispār nav. Es vēlos norādīt, ka mana mandāta ietvaros es risinu jautājumus Dienvidu Kaukās valstīs reģionā. Un tādēļ būtu svarīgi, ka mēs saglabājam arī, es vēlos uzsvērt, ka mums ir šīs arī kontakts ar neoficiālajām arī <clears throat> pašpārvaldes uh, vienībām. Protams, nesmu viens, mums arī ir Eiropas Savienības pārstāvniecības Tbilisī, Baku un Erevānā, un arī ANO pārstāvi Gruzijā. Mandāta pirmais un svarīgākais uzdevums ir turpināt Ženēvas sarunas kopā ar apvienotām nācijām un ECO. Un šā gadījumā es esmu viens no līdzīgajiem, tātad primus inter paris. Un, um, vismaz šajā gadījumā Gruzijā mēs turpinām Eiropas saimnības politiku par atsevišķo pašpārvaldes separātistu reģionu neatzīšanu, bet sarunu turpināšanu. Un tāpat arī trešais jautājums, ko mēs risinām, ir Kalnu Karabahā. Par visu pēc kārtas. Kā jūs saprotat, situācija Ukrainā tiešā veidā ietekmē arī mūsu darbu Dienvidkaukazā. Tas, protams, arī ietekmē mūsu partnerus un sarunas otrās puses. Piemēram, Azerbaidžānā Ukrainas notikumu fonā mēs redzam, ka Azerbaidžāns uh, jautājumā mums ir bijusi ļoti svarīgi parādīt Eiropas Savienības nostāju teritoriālās integritātes jautājumā. Tāpat arī tas, kas tagad notiek Dievidu uh, Ukrainas austrumos, tiešā veidā atsaucas arī uz Gruzijas 2008 un 2009 gadu, kad tas skāra, konflikts skāra Gruzijas teritoriju. Tā kā Ukrainas notikumiem ir tieši sakars, jeb tāda kā ēna pāri visam, ko mēs darām Dienvidkaukāzā. Tas jāpaturprātā. Mans galvenais jautājums, protams, ir Ženēvas starptautiskās sarunas. Šis sarunas ir notikušas jau kopš 2008. gada, kopš konflikta. Mm, Man ir bijis gods piedalīties ja šajās sarunās nemitīgi arī 29. randā, kas jau notika šogad jūnijā. Un tāpat arī oktobrī mums jau bija pēdējās sarunas un plānos, ka būs arī 30. saruna rauns decembrī. Iespējams, jūs varat atsauksiet atmiņā, kā sākotnēji Ženēvas starptautiskās sarunas, nu, uz tām lika liels cerības, ka visu jautājumu varētu atrisināt tuvāko divu gadu laikā. Diemžēl tāds nav bijis iespējams. Mēs arvien turpinām sarunas, un, kā es teicu, mēs jau risinām un gaidām 30. sarunu raundu. Tas tik atklāja, kā iespējas reāli atrisināt jautājumus ir ļoti sarežģītas. Tas nemaz nav vienkāršs uzdevums panākt, lai abas puses kaut kādā veidā piekāptos. Ja kas, ko pārunām šajā sarunu raundos, tas viss iegūst ar politisko svaru, un lai gan mēs nerunājam par atsevišķo reģionu statusu, nu, jebkurā puse uzreiz, uzreiz, jebkuru sarunu punktu pavērš par šo centrālu jautājumu, kāds ir mūsu status. Tādēļ tas apgrūtina jebkādu praktisko jautājumu risināšanu. Un lai arī kas nebūtu ierakstīts darba kārtībā, vienmēr tas ir jautājums, uh, pār statusu šo pušu uztverē. Mums jāatzīst, ka vispār šis Ženēvas sarunas ir ārkārtīgi trauslas. Mums ir bijuši jau daudz tāds sarežģītas situācijas, kad it kā mēs esam gatavi runāt par konkrētiem jautājumiem, bet visu laiku ir šis draudz, kā viena vai otra puse izies no konkrētā saruna raunda. Un um, Tātad Dienvidosetija un Abhāzija šo dienu sarunu darba kārtības jautājumu nozraidīja un teica, ka tas ir jāizņem no darba kārtības. Savukārt Gruzijas puse tam nepiekrita Nu, un tā visa rezultātā abhāzieši un osetieši vienkārši sarunas atstāja un nebija nekādas iespējas veidot saprātīgu sarunu raundu. Tagad oktobrī, jāsaka, situācija bija daudz labāka, mēs varējām spriest par visiem šiem jautājumiem, un es pat teiktu, ka šur un tur bija tāda kā neliela logi atvēršies, kas ļauj prasties tādai nelielai cerībai par to, ka šīs starptautiskās sarunas varētu mums pēc kaut kā arī novest, ka varētu nest kāds rezultāts. Bet nu redzēsim, redzēsim, eh, kas notiks tālāk, tam būs būs vajadzīgs, protams, tādas nopietnas, tālākas sarunas, bet es tiešām ceru, ka kaut kas tāds mūs gaida. Ženēva nu, no tā, ko jūs jau sakāt, un droši vien to atpazīst no to tā, ko es teicu, nav tā vieta, kur varam gaidīt tādus lieliskus konfliktu risinājumus, nu vismaz ne šobrīd. Jo, nu, tas tāpēc pārsvarā, ka lielākoties puses to izmanto kā tādu rīku tālāku konfliktu profilaksei un tādai kā rehabilitācijai, bet pat pašas par sevi, pats par sevi jau tas vien kaut ko nozīmē, jā, pat tur prātā, kāda ir situācija uz vietas, ir īpaši politiskā situācija, tā joprojām ir ļoti saspringta un uh, eh, nebūt nav tāda relaksēta, spriedze pastāv, un tāpēc ļoti labi, ka pastāv šāds fórums. Un tad, kad es runāju ar um, sarunu dalībniekiem, nu tad, nu, uzdod viņiem, protams, jautājumu, kāpēc jūs vienmēr šo fórumu apdraudat ar savu rīcību, jums taču tas ir vajadzīgs. Un tad pārsvarā no visām pusēm nāk apgalvojumi, ka jā, jā, fórums mums ir vajadzīgs, tas ir nepieciešams, tam ir pietiekami daudz jēgpilnības un ir, ir jautājumi, saturiski jautājumi, kas tur tiek apspriesti, secinājumi tiek ņemti vērā. Uh, Un tad, nu, lūk, ir šī situācija, ko es jums nereti arī aprakstu, ka mēs tomēr nespējam nekā pavirzīties uz priekšu. Beigu beigās es ceru tomēr, ka mēs varēsim norganizēt pāris tādus raundus, kas būs konstruktīvi un kas ļaus mums pavirzīties uz priekšu. Pāris citas piezīmes par Grūziju un plašākiem centieniem atrisināt šos konfliktus. No nu, šajā gadījumā es arī strādāju, un tas ir pilnībā saskaņā ar Eiropas Savienības nustādītajiem mērķiem. No vienas puses, tātad neatzīst separātistu vienības, jeb šos reģionus, bet vienlaiks arī tomēr risina sarunas. Mans birojs nemitīgi risina sarunas arī ar Abhāzu pusi, Mums ir plānot arī tāpmākie projekti, dialoga risināšana, kas skaidri parāda, ka Eiropas Unība ir klātsoša arī mm, Dienvidabhāzijā un Dienvidosetijā. Lai gan jāatzīst, ka Dienvidosetijā šī situācija nav tik varbūt konstruktīva, kā citos ir Abhāzijā. Mēs arī risinām sarunas ar Gruziju. Un visu laiku norādām arī Gruzijai, Gruzijas valdībai, ka tas arī viņu interesēs. Jo gal galā mēs arī uzskatām, ka ir jāpanāk sarunu ceļā, ka arī šīs separātistu reģioni atgriežas, ja mm, kļūst atkal par daļu no Gruzijas. Mums sarunās ar Abhāzijas un Dievidu Osetijas ak, um, pusēm mēs aicinām viņus visu laiku uzturēt tomēr arī sarunas ar Gruziju, norādot, ka Gruzija arī mainās. Lai šis dialogs vispār varētu arī risināt, mēs varētu to risināt arī turpmāk. Un tas ir, es domāju, veids, kā mēs arī veicam sastarpēju uzticību lai cilvēki tomēr sarunātos un arī iesaistītos konkrētajos projektos. Mēs arī sakojam situācijai kopumā Gruzijā. Domājot par iespējamiem citiem nākotnes konfliktiem, es īpaši domāju par dažādiem minoritātēm, īpaši armēņiem, kas dzīvo Gruzijas dienvidaļā. Mēs nemitīgi arī šo jautājumu aktualizējam ar Gruzijas varas iestādēm. Par Kalnu Karabahu tagad. Jau no pašām darba sākuma esmu centies darīt visu, lai būtu iespējams darba attiecības starp Erevānu un uh, Baku. Tomēr pozīcijas šobrīd nav mainījušās. Mēs atbalstam Minskas grupas centienus tomēr panākt risinājumu. Mēs atbalstam arī diplomātisko tikšanos samitu, pirmkārt jau atsaucoties Soču sanāksmi, tātad arī Ņūbortas Vēlcas sanāksmi un arī plānoto sanāksmi Parīzē pēc Francijas prezidenta ielūguma. Šobrīd mēs katrā ziņā jau esam izstrādājuši konkrēts priekšlikums, kā veicināt savstarpēju uzticēšanos kā panākt to, ka Kalnu Karabahas, Armēnijas un Azerbaidžānas puses būtu gatavi risināt sarunas, lai virzītos uz konkrētu risinājumu. Es neslēpšu jums, ka e, šāds sastarpējas uzticības jautājumu veidošana Dienvidu Kaukāzā ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Dažādu iemeslu dēļ. Abas puses parasti noraida šādu pieeju. Ir ārkārtīgi liela politiskā spriedze, Un augustā mēs to piedzīvojām no jauna, kā atkal bija vairāk bojā gājušo. Vairāk nekā 50 personu atkal bojā gājušo šādā spriedzes pilnā konfliktā. Nu, kopējais skaits, protams, no 13. gada tas ir jau daudz lielāks. Tā ka nevar teikt, ka tas ir iesaldēts konflikts, tas īstenībā ir ļoti karsts konflikts, un tur ir milzīgs potenciāls, ka tas jebkurā brīdī var atkal eskalēt. Tā kā mēs mēģinām mm, ļoti padziļināti izprast šo situāciju un izprast arī pārvietoto personu situāciju, kas jau vairs nedzīvo savā smāvietās jau ilgāk par 25 gadiem. Tā kā es atzīstu, protams, milzīgās problēmas. Mēs atzīstam arī, ko Azerbaidžānas valdība viņu labā ir darījusi, bet jāatzīst, ka daudzi cilvēki dzīvo nu, nu vārdiem neaprakstāmos apstākļos. Tomēr esmu pārliecināts, ka risinājums ir iespējams. Arī pēc pēdējās Parīzes sanāksmes es strādāju kopā ar Minskas grupu un arī mēs dzirdam arī, ko saka ASV pārstāvis, vēstnieks. Viņš arī uzskata, ka ledus ir sakustējies. Tomēr risinājums vēl nav panākts. Šā gadījumā vēlos uzsvērt tieši Maskavas nozīmi, Maskavas vadības uh, būtisko lomu risinājuma atrašanā vai izgāšanās scenāriju variantā. Man personīgi ir izdevies panākt to, ka es drīkstu ierastos Kalnu Karabahā lai ierastos un savām acīm redzētu, kāda ir reālā situācija konflikta zonā. Tāpat uzklausītu arī Kalnu Karabahu iedzīvotāju vēlmes un cerības. Tas gan šobrīd vēl nav pilnībā atrisināts. Azerbaidžānas puses nekādā veidā nevēlas ļaut starptautisko organizāciju pārstāvjiem ierasties Kalnu Karabaha teritorijā. Tomēr vienlaikus esmu arī norādījis skaidri prezidentam un ārlietu ministram, ka es šo jautājumu tomēr tā neatstāšu. Un es uzstāju šo prasību. Lūk, tik daudz ievadam un labprāt atbildēšu tātad uz jūsu jautājumiem un komentāriem. Paldies! Šeķiņas kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Zalbērkungs. Apsveicu jūs jaunajā amatā. Esmu priecīgs, ka tieši jūs esat tas, kas īsteno šo sarežģīto uzdevumu. Divi jautājumi. Par robežu uzstādīšanu. Esmu redzējis, kas notiek Dienvidu Osetijā. Tiek būvēta jauna Berlīns, nu tā kā jauns Berlīns mūris. Vai Eiropas Savienība darījusi visu, lai šo procesu tiešām apturētu? Un otrs jautājums. Uzskatu, ka Dienvidkaukāzā ļoti būtisku lomu spēlē Krievija. Nu, šobrīd neteiktu, ka tas ļoti stabilizējošs, ņemot vērā 2008. gada karu, daļēji valsts teritorijas okupāciju, piespiežot Armēniju neparakstīt asociācijas nolīgumu ar uh, Kalnu Karabahu. Kā jūs plānojat uh, tālāk risināt sarunas ar, un vispār kā sadarboties ar Krieviju? Paldies. Mamikina kungs, jūs kā referents lūdzu. Uh, paldies, godātais priekšsēdētāja kungs, uh, godātais vēstnieka kungs. Es arī gribu pateikt jums savu vislielāko paldies, kā vēstnieku, kurš ir uzņēmies šo sarežģītu darbu, un es nevaru pārvērtēt jūsu centienus šajā ārkārtīgi sarežģītajā reģionā un smagajā darbā. Īpaši es personīgi gribētu jums pateikties par to atbalstu, ko jūs sniedzāt man kā Eiropas parlamenta reportieriem par Grūziju, par jūsu padomiem un informāciju. Tas tiešām man bija ļoti iedzīgs, pirms es devos septembra sākumā uz Grūziju. Man īstenībā arī ir divi jautājumi. Viens ir saistīts ar okupētajām vai atdalītajām teritorijām, Dienvidosetiju un Abhāziju, kā jūsuprāt ir iespējams atgriezt Dienvidosetijas un Abhāzijas cilvēkus atpakaļ Grūzijas konstitucionālajā telpā, jo skaidrs, ka Grūzijas teritoriālas integritātes jautājums nav jautājums nevienam no šeit esošajiem deputātiem. Un otrs jautājums, kādu scenāriju jūs saskatāt sakarā ar iespējamo potenciālo līgumu, ko Krievija vēlas noslēgt ar šīm atdalītajām teritorijām, ar Abhāziju, iespējams ar Dienvidosetiju, kādus riskus jūs saskatāt šajā situācijā. Lielas paldies! Herzlichen Dank, Herr Tenok. Paldies, Tenokungs, tālāk lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Zabakungs, es apsveicu jūs arī ECR grupas, EKR grupas vada. Um, mūsu politiskā grupa ir ļoti interesēta šajā reģionā un mums arī interesē, kas notiek. Par Armēniju. Es tiešām jums arī novēlu veiksmu izdošanos doties uz Kaunu Karabāhu, bet mēs redzam, ka visu laiku tomēr viņi uzstāja, ka neviens, neviens starptautiskais pārstāvis, pat neievēlēti deputāti nedrīkst tur vispār spērt nekāju. Uh, Kā jūs īsti vērtējat šo situāciju par to, kā Armēnija varētu pievienoties Eirāzijas Savienībai? Un kā tas īsti ir jāsaprot? Un ko mēs varētu dot no savas puses, lai tomēr izsinātu ar Armēniju uh, draudzīgas sarunas? Lai gan mēs redzam, ka viņi it kā tiek piespiesti tikai vienā virzienā ekonomiskā sadarbībā ar Maskavu. Un vēl. Kā tad sanāk, ka Kazahstāna varētu iebilst pret uh, Armēnijas sadarbību. Bet man interesē īstenībā arī tālākie papildus Eiropas Savienības projekti uh, Dienvidu um, Kaukāzā. Kad uh, mums interesē, ka tas ir uh, arī ECO loma, kā jūs to vērtējat, mēģinot panākt miermīlīgu mm, risinājumu. Par Gruziju. Man liekas, kā šobrīd, līdzīgi arī austrum Ukrainā, Putins drīzāk vēlas to padarīt par iesaldēto konfliktu, arī Donbasu un Mariupolī, nemaz nenāk par Krīmu. Bet kā jūs varētu arī mums pastāstīt vēl nedaudz precīzāk par Dienvidu Osetiju un Afāziju? Es saprotu, ka tur ekonomiskā situācija ir ārkārtīgi bēdīga. Uh, Un, godīgi sakot, vai mēs varētu sagaidīt, ka uh, Luhanskā, Donetskā un Krimā būtu savādāka situācija? Vai vispār Krievi var atļauties kaut ko uzlabot ekonomiskā situācijā, apzinoties šobrīd naftas cenu kritumu un uh, arī sankciju sekas un tiešu ietekmi uz Krieviju? Vai nevarētu sagaidīt, ka Donetskā un visi šie reģioni izskatīsies būs kaut galā tādi paši, ko līdzīgi jau mēs pēc desmit gadus vērojam, kas tā attīstās Dienvidosetijā un Abhāzijā? Paldies! Nata kungs! Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos pateikties par uh, jūsu veltīto laiku un iespēju ar uh, jums šodien tikties. Mēs vēlos ar jums pārnāt jautājumu tieši par Dienvidu Osetiju un Abhāziju. Mēs redzam, ka tur ir, protams, ļoti liels atšķirības starp, piemēram, šiem diviem reģioniem un Kalnu Karabahu. Ko mēs šobrīd novērojam? Ir bijusi nopietna etniskā tīrīšana, ja es to tā varētu nosaukt, Kalnu Karabahas reģionā. Es domāju, tā varam tās lietas nosaukt šādā vārdā. Un līdzīgi jau arī Dienvidosetijā un Abhazijā. Un tā kā, nu, par to runā fakti. Īstenībā, man liekas, tas ir kaut kas līdzīgs, ko Izraela šobrīd dara, pārņemot Palestīnas teritorijas. Ja mēs runājam par Krievijas stabilizējošo lomu, jeb, nu, šajā gadījumā Krievija tieši it kā arī būtu atbildīga par šādu graujošo situāciju, jeb situācijas pasliktināšanos. Nu, manuprāt, par visu runā šobrīd reālā situācija uz vietas, un pagaidām nekāds risinājums turpat nav iespējams. Paldies! Frenkovičs kungs tālāk. Paldies! Mēs tautas partijas vadā atbalstām asociācijas nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Grūziju. Mums ir bijusi iespēja arī uz pāris nedēļām iepazīties ar progresu tādā nozīmē, ko Grūzija ir panākusi, nodrošinot likumvaru tiesiskumu savā valstī, tiekoties arī tieslietu ministru Lukjānī kungu. Nu, mēs runājam par to šo selektīvo tieslietu pieeju, uh, Grūzijā, ko mēs esam novērojuši, kas bija iepriekšējās valdības laikā, tagadējās opozīcijas īstenotā politika. Man ļoti interesē, kā jūs vērtējat tomēr tiesiskumu attīstību Grūzijā. Paldies! Thank you, Chairman. Priekšsādātāji, paldies! Zalberkungs, paldies par šo brīfingu. Man ir jautājums par kaut ko, kas šobrīd tiek ļoti dzīvīgi apspriests Gruzijā pašā. Man gadījās tur būt pagājuši nedēļa, un jāsaka, esmu pārsteigta, ka jūs to nepieminējāt savā prezentācijā, respektīvi Krievijas ierosinātais nolīgums ar Abhāziju par aliansi un integrāciju. Manuprāt, Tas ir, tā ir tāda kā klusā aneksija, kas notiek Abhāzijā. Nu, līgumā teica, ka turpmākajos trijos gados tiks veidoti kopēji spēki, kopējai aizsardzībai, kopējās tiesiskās struktūras un tiks notiks tālāka integrācija Krievijas ekonomiskā, sociālā aizsardzības sistēmā un veselības aprūpas sistēmā. Tāpēc mani interesē, kas jums sakāms, kāda ir Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz šo jautājumu. Ko domā Abhāzijas varas iestādes par šo lietu? Jūs sakāt, Abhāzija joprojām ir daļa lūk no šiem diviem atdalīšamies reģioniem, ar kuriem tāda pozitīva kontakta, nu tad, ko tad tas nozīmētu, šāds nolīgums, ko tas nozīmētu Dienvidu Osetijai? Thank you, Chair. Priekšādātā paldies. Saka Fotigas kundze. Uh, Zelberkungs apsveic jūs ar iecelšanu šajā amatā. Pirmām kārtām ļaujiet man nedaudz atskrīties vēsturē. Atceramies Haidītā Lievīnijas ziņojumu par Gruziju. Un toreizējo kara jautājumu 2008. gadā. Un toreiz puses tika apsūdzētas situācijas izraisī, izraisīšanā. Nu, pēc Krimas situācijas, domāju, aina ir noskaidrojusies. Un mums, nu, beidzot ir jāsaprot, ka tā ir Krievijas agresīvā politika, kas izraisa šādas situācijas. Pēc tam sēko etniskā tīrīšana. Joprojām jāatceras, ka Gruzijas teritorijā ir tūkstošiem, tūkoši, tūkstošiem iekšzemes bēgļu no Abhāzijas, no Dienvidosetijas. Tāpēc man ir zināmas šaubas par to, cik efektīva ir mūsu politika, ko jūs minējāt. Jūs teicāt, lūk, mēs neatzīstam šīs teritorijas kā autonomas, nu jā. Ja, Nu, es pat izvairītos uh, lietot šo vārdu atdalījušās teritorijas de facto, viņas ir de facto faktiski okupētas. Nu, tikai tāda ļoti neliela iespēja pastāv, ka viņas pašas ir tā kā atdalījušās. Tad kāds ir iemesls šobrīd, kāpēc Eiropas Savienība, kas neatzīst Dienvidosetiju un Abhāziju, tomēr iesaistās projektos ar tām, vai mēs palīdzam Krievijai? nodrošināt mieru tur un tādā mierīgā veidā ļaut Krievijai izdarīt spiedienu un satuvināt šīs puses militāri, ekonomiski un sociāli. Es ļoti labi redzu, ka līdzīga veida situācija tiek īstenot Ukrainā. Krimā vispirms, tagad lūk, Ukrainas austrumu daļā dienvidu daļā. Vai jūs tomēr nepastāstītu arī par Kalnu Karabahu un Armēniju un Azerbaidžānu? Tas, protams, ir tāds ļoti ieildzis konflikts un ļoti, ļoti sarežģīts konflikts, un tomēr jāatminas, ka etniskā tīrīšana bija aktuāla arī šajā gadījumā. Ko jūs tieši teiksiet, kad jūs ieradīsieties šajās teritorijās? jo jums jāskatās uz abām pusēm. Domāju, ka jūsu darbs nu dien ir ārkārtīgi sarežģīts. Faktiski šobrīd grasāmies lūk ratificēt asociācijas nolīgumu ar Gruziju. Un es pilnīgi noteikti atbalstu šī nolīguma ratificēšanu, lai arī, lai arī, manuprāt, man šķiet, ka tieši jums un mums visiem uh, visām pārējām valstīm būtu jāizdara spiediens uz pašreizējo valdību Gruzijā, lai tā izvairītos ne tikai no dubultiem standartiem, dubultas morāles tieslietās un procedūrās, bet bet arī, lai izvairītos no acīm redzamām grūtībām, kas rodas šobrīd ar legālo opozīciju. Šobrīd ir uzsākta juridiskā procedūra pret bijušo Gruzijas prezidentu, tāpat arī uz, uzsākts process pret visu politisko partiju. Šāda uzvedība nav pieņemama mūsu partneru valstī. Uh, un tāpēc mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai izdarītu spiedienu uz Gruzijas valdību, lai tā pieliktu punktu šāda veida rīcībai. Yeah. Uh, I have very short question. Ransdorf kungs, pavisam īsts jautājums. Es gan lab, ja vēlamies turpināt šo visu ļoti konkrēto jautājumu virkni, vai jūs mums varētu pastāstīt vairāk par Aģāriju? Tā ir daļa no Gruzijas, protams, un tā ir liela loma spēlējana um, eh, abu šīs ģimenes lietā. Thank you, Chairman. Paldies priekšādētāji. Salberkungs, paldies par prezentāciju. Britu premjērs Kamerons ir izteicies par eiro un Eiropas Savienības iespējamām tālāku paplašināšanos, vai jūs uzskatāt, ka kāda no šīm reģionu valstīm, tos ap Gruziju, varētu potenciāli kādreiz iekļauties Eiropas Savienībā? Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji. Saka, Kalniec kundz grib, grib, Kalniec kundz grib apsveikt jūs ar iesaušanu šajā iemetā situācija Gruzijā ir ļoti sarežģīta. Tautas partijā mēs atbaldam ES Gruzijas asociācijas nolīgumu slēgšanu, bet tomēr pirms mēs balsojam par asociācijas nolīgumu plenāru sēdē. Es tomēr gribētu ļoti skaidri gaiši pateikt, ka Gruzijas, Gruzijas varas iestādēm, ka tām ir jābūt ļoti piesardzīgām un tās nedrīkst izmantot selektīvo tiesiskumu, tādējādi radot iespaidu, ka pastāv tāda kā politiskās atriebības kāre, kas, protams, no, atceļ jebkādu objektivitāti tiesas procedūrās. Pēc tam, kad būsim ratificējuši asociācijas nolīgumus, nedrīkst e, zinām, ka pēc tam nevarēs būt, eh, nevarēsim izdarīt tik lielu spiedienu. Es domāju, tāpēc spiediens jāizdara tagad, un tas jādara tieši jums. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Priekšsēdētāji, paldies, paldies, Zalberkungs, saka Gomešs kundze. Daži, jāsaka, pat diezgan daudzi Dienvidosetijā un Abhāzijā, eh, nu, saskata teritorijas, eh, kas dod tādu kā paraugu tālākai rīcībai, nu, tam, kas notiek Krimā, Donbasā un tā tālāk. Mans jautājums jums ir šāds. Kāda informācija esat saņēmis tieši par situāciju, kā cilvēkiem šobrīd eh, dzīvojas šais teritorijās? Iepriekšējo reizi, kad bija Gruzijā, biju arī pie robežas ar Dienvidosetiju, un informācija, ko mēs saņēmām, bija tāda, ka Dienvidosetijā vispār nebija īpaši daudz cilvēku palicis. Daudz de, de, bija devušies no rienas prom, un apstākļi, jāsaka, pasliktinājās dramatiski. Abhāzijā iedzīvotāji ir vairāk, bet kāda ir jūsu informācija, jūsu rīcībā esošā informācija par šīm, nu, tā teikt, atdalīšamies teritorijām, vai tās grasās piedāvāt kaut kādu veidu kompensāciju cilvēkiem, jeb gluži otrādi, visa situācija pasliktinās ar vien tālāk, un tā ir sliktākā iepriekš. Tālāk par asociācijas nolīgumu ar Gruziju. Kā jau kolēģi teica, mēs to atbalstām, bet pastāv joprojām jautājums par selektīvo tiesiskumu un tiesiskās sistēmas reformām. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Kad bijām tur uz vietas, jāsaka, manī radās ļoti lielas bažas no sarunām ar mūsu kontaktpersonām. Un visbeidzot par Kalnu Karabahu. Var tikai un vienīgi jūs mudināt, turpināt, uzstāt uz nepieciešamību apmeklēt šo reģionu. Un gribu jums uzdot jautājumu, esat paredzējis, nu, lūgt arī kādam, kas varbūt amatā ir augstāks par jums, teiksim, augsto pārstāvi, nu, atkārtot jūsu kritiku attiecībā uz to, ka jūsu apmeklējums uz šo reģionu joprojām nav ticis atļauts. Thank you very much. I will try to. Uh... Paldies. Centīšos atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem tādā secībā, kādā tie tika uzdoti. Pirmais jautājums bija saistīts ar robežu lietām. Robežām starp Dienvidu Osetiju, Abhāziju no vienas puses un Tbilisi administratīvo teritoriju no otras puses. Vai es ir darījusi visu, lai šāds robežas neveidotos? Nu, tas šķiet jau bija aktuāli pirms es stājos šajā amatā bet katrs ES pārstāvs, kas ceļo šo reģionu, izdara aicinājumus abām pusēm. To darām arī no, šeit no Briseles. Esam vairāk kārt centušies pārliecināt abas puses. Un īpaši šīs puses uz ziemeļiem no administratīvās līnijas uh, atteikties no šādas rīcības. Arī EDSO pastāvīgajā padomē ir bija izteikta aicinājuma Tātad politiski centieni ir izdarīti, nu vismaz eh, apturēt šo robežu veidošanos. Mēs visi ļoti labi zinām, ka process tomēr turpinājās, turpinājās, eh, nu ne tādā ziņā, ka visa robeža tagad ir noslēgta, bet jāsaka, ir tādi atsevišķi punkti, ir tādi kā ierakumi, jā, tranšējas, un līdz ar to robežu čēšošana ir kļuvusi daudz sarežģītāka. Tāpēc varbūt nevar teikt, ka ne, mūsu centieni apturēt to ir bijuši veiksmīgi, nu, bet vismaz šobrīd tālāka robežas veidošana ne, ne, neturpinās. Nav, nevar būt, nav tā šobrīd, ka visi robeža ir noslēgta un viss. Nu, šis process šķiet pamazām ir noslēdzies, nu, gan grūti ļoti pateikt, vai. Uh, vai tas noslēdzies, apstājies ir tāpēc, ka tā kāda loma bija spēlējama ES un tās dalību valstīm un e, mūsu pretestībai, tāpēc, ka tā vainagojasies panākumiem, bet, nu, katrā ziņā vismaz kaut kāds centiens izdarīt to, ietekmē to visu notika un šo balsi Maskavā šķiet sadzirdēja. Otrs jautājums bija saistīts par sadarbību un sadarbošanās ar Krieviju, kam lielu lomu spēlējam, un kāda ir mūsu vēsts Krievijai. Nu, protams, ka mūsu vēsts un manējā vēsts, tajā brīdī, kad runājam ar eh, Karasino ārlietu ministra vietnieku, bija tāda, ka viņiem jāpalīdz mums, lai Ženēvas sarunas turpinātos un būtu konstruktīvs, un lai viņi ietekmētu savus eh, sabiedrotos Humi un Simfāliju Atsevišķos gadījumos tas tā ir arī noticis, ne visos gadījumos, ne, protams, jo ir tādas intereses, kas viņiem, nu, kuras, kuram viņi seko ļoti uzmanīgi līdz, bet, protams, vēsts ir tāda, ka lūdzu rīkojoties Dienvidu Kaukazā konstruktīvi. Cita starpā var teikt, ka Krievija, nu, jau vairākas nedēļas kopš es vēroju šo situāciju, un dar to ļoti ciešu, ir izturēsies pārsteidzoši konstruktīvi. Pirmām kārtām šajā pēdējā Ženēvas sarunu raundā, kas bija ļoti veiksmīgs, un turklāt sadarbība, tieši pateicoties sadarbībai ar Krieviju, bet gribu šai kontekstā arī atgādināt diskusijas, kas kas norisinājušās nu jau vairākus mēnešus starp Karasinu no vienas puses un īpašo pārstāvi no Gruzijas prezidenta puses, Abašīdzes kungu no, kungu no otras puses. Viņiem ir izdevies nonākt pie tādiem praktiskiem rezultātiem tirniecības jomā, piemēram, transporta jomā. Te bija zināmi panākumi, tātad ir attīstījušās Krievijas un Gruzijas attīstības tādā diezgan pozitīvā veidā, ņemot vērā, piemēram, kas notiek tik tuvos kaimiņos kā Ukrainā. Nu, jāsaka, šobrīd progress ir apstājies. Droši vien tas ir patiešām saistībā arī ar šo nolīgumu projektu, ko Krievija ierosina Abhāzijai parakstīt, un tu par tie, pie tās tūlīt atgriezīšos citu jautājumu kontekstā. Mamīkina kunga jautājums par to, kā atgriezt šīs atdalīšamies teritorijas. Eh, Gruzijas administratīvajā ietverā. Nu, protams, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Tas ir ilgtermiņa jautājums. Vienīgais veids, kādā es saradu šo iespēju, nu, ja vien nebūs kaut kāda ļoti pārsteidzoša vēsturiska attīstība šajā reģionā, tad vienīgais veids, vienīgā pieeja, kas man šķiet iespējama, ir tas, ka Gruzija um, kļūst atvērtāk, atceļ dažādas ierobežojumus ka, ko tā ievies tūlīt pēc kara, piemēram, lūk ar šo likumu par okupētajām teritorijām, saprotamā kārtā, kāpēc tā to darīja. Bet varbūt tagad būtu viedāk mēģināt meklēt tādas atvērtas vietas un eh, darīt kaut ko tādu, ko es eh, savā ievadā saucu par uh, iedarbību uz cilvēku prātiem. Ļoti daudzi kas dzīvo Cinvalī reģionā un Abhāzijā, vēlas turpināt komunikāciju ar Gruziju, vēlas sazināties ar to un negrib noraidīt Gruziju. Bet eh, jāsaka, šobrīd komunikācija pārsvarā tomēr sabrūk, un tas not, var notikt šobrīd tikai ar tādām vēstulēm. Un, un Gruzijas eh, puse, jāsaka, nevienmēr ir ļoti palīdzīga šai ziņā. Un te nu man jāatceras pēdējā premjerministra runa kaut vai. Tātad, ja varētu tomēr mazliet mainīt šo sarunu at, attieksmes toni, varbūt tas jau palīdzētu. Otrs jautājums bija saistīts ar to, kāda Armēnijas loma gaidāmajā Eirāzijas Savienībā un ko darīt, lai varbūt paturētu Armēniju tuvāk Eiropai. Es domāju, ka Armēnijā ir ļoti daudz iedzīvotāji, kas vēlas paturēt saites ar Eiropu. Savās sarunās ar prezidentu un ārlietu ministru, tāpat arī citiem valdības struktūru pārstāvjiem, es esmu skaidrs sajūtis, ka tā izvēle, ko viņi šobrīd dara, eh, viņuprāt, nav tas vienīgais viņa attīstības virziens. Nē, viņi vēlas saglabāt saites ar Eiropu. Uh, un viņi pilnīgi noteikti ir gatavi arī spērt praktiskus soļus, lai to panāktu. Šobrīd gan jāsaka, e, Krievijai ir tā dominējošā ietekme šai teritorijā, un viņiem šobrīd jāsaka, droši vien nav nekādas citas izvēles, kā vien pievienoties šai Eirāzijas Savienībai. Par ES projektu Kalnu Karabahā. Jā, projekti turpinās mēs veicinām cilvēku, savstarpējas cilvēku kontaktus, bet tas nenotiek, protams, tieši Kalnu Karabahā, acīm redzam iemeslu dēļ, tas būtu neiespējami tieši tur strādāt pie šādiem projektiem un tur uzņemties kontaktus uz vietas. Mēs lielākoties esam atkarīgi no tā, ka mēs cilvēkus no šīs teritorijas iz, i, aicinām uz citām vietām, nu, piemēram, šeit uz Briselu. Miera uzturēšanas misija Tajā brīdī, kad eh, būs atrasts risinājums, nu tad es varu iedomāties, ka šāds risinājums varētu pastāvēt. Jā, bet, protams, ka tad jābūt būs diezgan radošiem. Nav šobrīd galīgi paredzams, kā situācija varētu ats, ats, attīstīties. Bet, nu, katrā ziņā to, nu, katrā ziņā izslēgt nevaram tajā brīdī, kad pienāk šāda iespēja ekonomika Abhāzijā un Dienvidosetijā, vai taisnība, ka situācija ir ļoti skumja? Nu, mans iespējas no vairākiem apmeklējumiem uz šiem abiem reģioniem ir tāds, ka es nevaru teikt, ka tā ir ārkārtīgi nabadzīga salīdzina ar citiem reģionam, piemēram, Armēniju vai lauku teritorijām Gruzijā. Protams, ka investīcijas nāk lielā mērā iekšā tieši no Krievijas puses, īpaši Dienvidosetijā to var just. Uh, E, notiek darbs pie infrastruktūras, arī pilsētās, ja drīzāk Sinvalī ciemā, jo Sinvalī tomēr nevar saukt par pilsētu, ļoti daudz tiek darīts, tiek laboti ceļi, celti ceļi, e, tas ir pat diezgan pārsteidzoši. Un tāpēc es neteiktu, ka viņi ir situācija tur ir stipri sliktāka kā atsevišķās citās šī reģiona daļās, it īpaši, kā jau es teicu, lauku reģionos. Vairākos jautājumos un piezīmēs jūs runājāt par to, ko mēs saucam par šo selektīvo tiesiskumu. Un eh, tās piekopšanu Gruzijā. Tas nav gan tiešā veidā saistīts ar manu mandātu, tas vairāk saistīts ar iekšzemes situāciju, ar iekšpolitiku, un tāpēc e, tajā brīdī, kad eh, notiek sarunas ar Gruzijas vadību, tad es jāsaka, pri prioritātes šai prioritātes atstāja mūsu delegācijas ziņā Tbilisī. Bet tad, kad es runāju, protams, ar vadības pārstāvjiem no valdības, es vienmēr viņiem skaidri un gaiši saku, ka Eiropas Savienība pilnīgi noteikti ir ar zināmiem principiem un šajā gadījumā konkrētām šaubām par to, kādā veidā viņi risina šos jautājumus ar bijušo vadību. Nu, tālāk gribu pievērsties šī Krievijas ierosinātajiem nolīgumam ar, ar, ar Abhāziju. Pirīkundze, jums pilnīgi taisnība, man varbūt vajadzēja par to runāt jau ievad piezīmēs. Bet, nu, darīšu to tagad. Vai tiešām tā ir tāda klusā aneksija? Mēs zinām, ka Grūzija izmanto šo terminoloģiju, bet es gribētu tomēr būt piesardzīgs. Ja skatāmies uz nolīgumu, Tur, protams, ļoti daudz runāts par tiesību aktu harmonizēšanu, par noteikumiem, par integrāciju daudz runāts, bet es negribētu teikt, ka tas iet tik tālu, ka nonākam līdz aneksijai ja tas tiktu parakstīts un īstenots tādā veidā, kā Krievija to ierosina. Kopš vakardienas zinām, ka pastāv arī pret, pret priekšlikums no Abhāzijas puses. Tur ir, jāsaka, daudz, kas jau tāds, nu, atvieglināts, samazinās no tā, kas ir bijis Krievijas priekšlikumā. Tur tiek vairāk runāts par strateģisku partnerību, daudz veida noteikumi un nosacījumi arī attiecībā uz militāro integrāciju un tiesu iestādēm e, ir izņemti no šī teksta, un tāpēc mūsu analīze attiecībā šo pretpriekšlikumu tiešām ir tāda, ka tas savukārt samazinātu šo nu, es nezinu, nolīguma intensitāti, jeb to veidu, kādā tad Abhāzija un Krievijas atvinātos. Mēs, protams, nezinām beigu beigās, kāda tad būs gala versija, kādā veidā šī, šis nolīgums patiešām iz, izpaudīsies, tad, kad tas tiks parakstīts. Mēs domājam, ka šis nolīgums tomēr tiks parakstīts diezgan ātri, drīzāk jau šogad, jo tas, protams, ir lielā mērā saistīts ar finansējumu, ko Krievija piedāvā reģionam. Tas ir tā, ir tā fauna informācija. Bet, nu, redzēsim, šobrīd Mēs Gruzijas pusē iesakām izteikt savu viedokli, un tas arī tā notiek, bet mums tāpat laikā ir jāsaredz vispirms, kāda tad ir tā reālā nolīguma variācija formulējums šās diskusijas ar Abhāziju, jo tas jau, tās jau vēl arī būs saruna starp Krieviju un Abhāziju. Un tad mēs varēsim arī precīzāk komentēt šo pasākumu. Protams, ka uh, Mēs sakām gan Krievijai, gan Abhāzijai, ka šāda nolīguma parakstīšana, īpaši tādā formulē kā Krievija, to liek priekšā būtu, nu, jāsaka, tāda, kas radītu diezgan daudz jautājumus par to, kas vispār vairs paliek pāri no Abhāzijas suverenitātes. Es to skaidru un gaišu pateicu arī Ženēvas sarunās eh, Karasina kungam. To pašu arī teicu de facto ārvi, ārlietu ministram no Abhāzijas Čerigbā kungam. Esam ar viņiem sazinājušies vairāk kārt par šo jautājumu. Nu, lūk, tādā veidā atbildēju arī uz jautājumiem par šo Abhāzijas pusi, ko viņi par to domā. Mums ir tāds diezgan permanents, pastāvīgs dialogs ar viņiem, nu, ne gluži katru dienu, bet bieži. Tālāk. Šķiet, ka nākamais jautājums tiks uzdots, tik uzdots apmēram tā, vai mums vajadzētu palīdzēt Abhāzijas pusē, vai mēs tādā veidā nepalīdzam Krievijai viņu politikas īstenošanā, okupējot šo Abhāzijas teritoriju. Nu, šķiet, ka tā es saklausīju šo jautājumu. Nu, manuprāt, ka īstenojot projektus šai teritorijā un turot tomēr dzīves šīs mūsu saistības, mēs nepalīdzam Abhāzijas vadībai un nepalīdzam Krievijai, nē. Ne? tie projekti, ko mēs e, īstenojam, palīdz Abhāzi, abhāziešu iedzīvotājiem pašiem pilsoniskai sabiedrībai. Un par to es jums varu pastāstīt, ka e, nu, šeit mums ir ļoti daudz tādu cieši kontaktu, un Abhāzijā ir ļoti daudz cilvēku, kas nebūtu neredz viņu tādu galējo mērķi, nu, iestāšanos Krievijā, pievienošanos Krievijai. Nē, ir ļoti daudz iedzīvotāju, kas patiešām labprāt vēlētos saglabāt uh, to, ko viņi sauc par suverenitāti, jeb neatkarību. Un šeit es pat gribētu minēt arī de facto ārlietu ministru Čirīgbā kungu. Viņš arī pauda šādu vēlmi. Viņš ir viens no, no tiem nu, virzošiem spēkiem, kas šos grozījumus arī mēģina Abhazijas puses ieviest ierosinātajā nolīguma tekstā. Tātad mēs nepalīdzam šādu Krievijai, nē. Nepalīdzam Abhazijas vadībai, bet gan palīdzam tieši e, pilsoniskajai sabiedrībai prātā paturot to mūsu mērķi, par ko mēs arī visi šeit runājam, respektīvi, ka mēs vēlamies dot šai teritorijai iespēju reintegrēties atkal Gruzijas ietvaros, jo mēs kā Eiropas Savienība, protams, atbalstām teritoriālas nedalāmības principu. Tālāk tika uzdots jautājums par to, vai Gruzija varētu potenciāli kandidēt uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Nu, tas ir jautājums, uz kuru es nevaru jums atbildēt. Mēs zinām, uz ko cer pati Gruzija, mēs zinām, ko viņi vēlas, ka viņi vēlas pietuvināties ES un eiroatlantiskajām struktūrām viņi ļoti lielā mērā strādā pie tā, lai tas tā arī notiktu, bet vai viņi beigu beigās būs kandidāta valsts, tas man nav skaidrs, vismaz ne šobrīd. Un nu, vismaz šobrīd tas tā nav. Tālāk bija arī jautājums par Aģāriju. Nu, te jums varu tikai pateikt to, ka vienu reizi esmu bijis arī tur uz vietas, jā, kā um, mēs visi zinām, ka pēc uh, Rozā revolūcijas Aģārijā, Aģārija tika atkal pievienot Gruzijai, nodrošinot gan zinām autonomiju. Gruzija ir apsolījusi uh, šo autonomiju saglabāt, bet, nu, jāsaka godīgi, ka to, ko mēs patiešām līdz šim esam novērojuši, tā, tas ir drīzāk solis atpakaļ no šī solījuma. Ja skatāmies uz atģāru un uz šo potenciālu, potenciālo ietekmi, ko šī teritorija varētu palīdzēt um, risinājumu meklēšanā attiecībā uz Osetiju vai Abhaziju, tad, uh, nu, ja viņi skatīsies uz, uz šo teritoriju, tad viņi neredzēs to kā to labāko piemēru, lai pievienotos atkal Gruzijai. Tālāk jautājums, vai Abhazija un Dienvidosetija ir tāds kā uzmetums darbībām, kas tagad tālāk norisina, notiek Donbasā, Ukrainā. Es neesmu drošs, ka tas tā ir. Nu, protams, ka to varētu arī šādā veidā interpretēt. Kad nesen tikos ar Azerī eh, vadību. Šķiet, ka tas bija prezidents, kas teica, lūk, nu, ja jūs esat gom loceklis, tad jūs zaudējat teritoriju pēc tādiem dzīvīgiem etniskiem strīdiem. Nu, ja tādā veidā, ja tas ir tas, nu, tāds ierastais veids, kā tas virzīsies uz priekšu, tad varbūt jā, bet es šobrīd gan negribētu vēl iet tik tālu pašreizējo attīstību, jāsaka, līdz šim tomēr vēl ir, um, nu, atvērta arī citādākām virzībām. Es ceru, ka tā tas tur nenotiks. Nu, vismaz šobrīd nevaram tā skaidri un gaiši teikt, ka tas, kas notiek Ukrainā, ir pilnīgi copy-paste no tā, kas ir noticis šajos citos konflikta reģionos. Jo katram konfliktam tomēr ir kaut kāda sava specifika un e, veidi, kā tie attīstījušies. Un tas, protams, jāņem vērā, jāņem vērā šie ļoti individuālie pauni. Bet, nu, viena lieta, protams, ir skaidra. Un tā ir tā, ka Krievija, protams, vēlas pārliecināties, ka tā var ietekmēt šo reģionu. Uh, jo galu galā šis reģions ir nu, bijusī padomu savienības daļa, un mēs ļoti labi zinām, kādas ir Putina domas par tām teritorijām, kas kādreiz piederēja padomu savienībai. Un tad bija arī jautājums par tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo šajās de facto teritorijās un vai viņu dzīve ir pasliktinājusies. Un nu, atklāti sakot, es zinu par situāciju iepriekš tikai ļoti nedaudz. Dienvidosetijā es biju gan tur 2000, pirms 2008. gada konflikta, un jāsaka, man neradās iespējas, ka viņiem šobrīd tā situācija būtu daudz sliktāka. Varbūt pat gluži otrādi. Uh, pateicoties šai ļoti spēcīgajai investīciju un līdzekļu ieplošanai no Maskavas, situācija varbūt pat nedaudz uzlabojusies, bet teikt, ka viņi dzīvo daudz sliktāk kā iepriekš attiecībā uz šo teritoriju, es tomēr nevarētu, tas nebūtu godīgi. Pēdējā piezīme bija saistīta atkal ar Kalnu Karabahu. Jūs teicāt, lūk, lai es turpinu uzstāt uz to, ka man jāļauj apmeklēt šis, te, šis reģions. Es varu jums tikai vienīgi apsolīt, ka es pilnīgi noteikti to arī darīšu. Un es ceru, ka saprātīgā laikposmā tas arī izdosies un es varēšu turpdoties. Lielas paldies! Herzlichen Dank für Darlegungen. Paldies, priekšsādātājiem. Sakam, mēs tad pievēršamies nākošam darbkārtības jautājumam. Asociācijas noliegums. Te es došu vārdu uzreiz Mamikina kungam, kurš ir referents. Un es domāju, es ierosinātu jums izskatīt kopā 5 un 6 punktu. Un vēl es arī lūgtu kolēģim pārņemt sēdes vadību, ja? Uzaukungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties visiem deputātiem, ēnu reportieriem un Eiropas parlamenta deputātiem, kuri ir iesnieguši uh, savus grozījumus. Es uh, ļoti uzmanīgi ar tiem iepazinos un uzskatu, ka tie ir ārkārtīgi svarīgi un tie, tās nianses, uh, kuras jūs kolēģi izakcentējāt, papildinot manu tekstu, tas tiešām ir ļoti svarīgas un mēs visi, es esmu pārliecināts, panāksim, lai pieņemtais ziņojuma teksts būtu labi sabalansēts un būtu labi, būtu līdzsvarots no visiem viedokļiem un galvenais palīdzēs valstī Grūzijai tuvāk iekļauties savas attiecības ar Eiropas Savienību gan no ekonomikas viedokļa, gan, protams, arī politiski, gan no kultūras viedokļa un tā tālāk. Ļoti priecē, ka uh, to, ko es gribēju atzīmēt sava ziņojuma un to, ko uh, grozījumu iesniedzēja atzīmēja, ka uh, mēs kā Eiropas parlaments varam parādīt šajā ziņojumā, ka mēs atbalstam Grūzijas uh, tuvināšanos Eiropas Savienībai, un mēs ļoti augsti varam novērtēt reformu un reformu gaitu un tos panākumus, ko Grūzijā ir paveikusi tuvojoties šīm asociācijas līgumam parakstot to. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet, godātie kolēģi, es gribētu arī atzīmēt to, ko, kas ir arī atzīmēts vairākos iesniegtajos grozījumos, ka tur šur arī minams varu savienojums selektīvā justīcijā, selective justice. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet man skatījumā mēs Mana skatījumā nevaram darīt uh, Grūzijas justīcijas vietā Grūzīnu mājas darbu, Grūzijas mājas darbu, jo tas ceļš, uh, pa kuru iet Grūzijas justu, justīcijā, ir reformu ceļš, un mēs varam to, stik, to tikai apsveikt. Bet um, manā skatījumā mēs varētu pieļaut kļūdu, ja mēs šo reformu gaitu lieki politizēsim. Manā skatījumā tas nav vajadzīgs. Protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo es to zinu, uh, jo manā valsts Latvijā arī gāja to pašu ceļu, bet es varu atļauties pateikt, ka varbūt Grūzijas tieslietas tagad vairāk un labāk reformētas nekā manas valsts Latvijas savā laikā 95. gada, kad Latvija parakstīja asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un um, likumā vara tas ir tas punkts, par kuriem, protams, jāizsakās arī politiķiem, bet varbūt jāizsakās arī ekspertiem un jāsako, jāseko vairāk ekspertiem nekā, nekā politiķiem. Un tad mēs varam izvairīties no liekas politizēšanas. Kaut gan, protams, neatkarīgas tiesas un neatkarīga justīcijā ir tas turakmens, kurš ir obligāti jābūt Grūzijas valstī. Kas attiecās uz tiem grozījumiem, kas iesniegtī sakarā ar, ar Krieviju un Krievijas uh, lomu gan mūsdienu Grūzijas uh, dzīvē, gan, gan attiecības ar Krieviju. Es gribētu, kā ziņotājs īpaši atzīmēt, ka būtu ļoti iedzīgi un pareizi fokusēties vairāk uz Grūziju un palīdzēt Grūzijai, nekā uh, varbūt lieko reizi akcentēties uz Krieviju jo Grūzijai tik un tā nav, nav viegli iziet šo ceļu pēc asiņaina kara 2008. gadā. Un tomēr es, kad es rakstīju savu melnrakstu, es galveno akcentu liku uz to, ka tas ir ziņojums par Grūziju, nevis par Krieviju. Un vēlreiz atļaujiet no visas sirds pateikties visiem grozījumu izsniedzējiem par interesi un par iesniegtajiem grozījumiem. Paldies! Muchas gracias, señor Mamīkin. Paldies Mamīkin kungam. Un tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Štetins kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es runāšu dzimtajā valodā, ja ļausiet. Jo tādējādi var izteikties skaidrāk. Tautas partija atbalsta asociācijas līguma eh, starp Eiropas Savienību un Grūziju ratificēšanu. Mēs uzskatām, ka šis līgums eh, nesīs labumu eh, gan Grūzijai, gan tās iedzīvotājiem un uh, Šis e, nolīgums raida nepārprotams signālu arī no Eiropas Savienības parlamenta puses, un tas ir ļoti svarīgi ņemot vērā šo e, nepieteikto Krievijas karu Ukrainā un e, situācijas destabilizēšanu. Dienvidosetijā un Abhāzijā mēs uzzinām uh, Eh, ar vien jaunus faktus, mm, it īpaši runājot par šo integrāciju, bet eh, es domāju, ka eh, mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai atbalstītu šī līguma ratificēšanu. Gribētu apsveikt Mamīkina kungu ar paveikto darbu par to, ka e, jūs personīgi e, runājāt e, ar galvenajām iesaistītajām pusēm Grūzijā, ka jūs pats apmeklējāt Grūziju, un mēs šodien pat noskaidrojām, ka pirms sākām darboties politikā, mēs abi Grūzijā strādājām kā žurnāli iesaiste. Un es domāju, ka tādējādi mēs ar Mamīkinu kungu noteikti, noteikti atradīsim eh, būtiskus kopsaucējus. Tajā pat laikā, eh, jā, eh, šie grozījumi ļauj mums koncentrēties uz aktuālākajiem jautājumiem, it īpaši tiem, kas saistīti ar tiesu reformu un um, Eh, tiesu sistēmas izmantošanu politiskās atmaksas nolūkos. Jā, par šo jautājumu jau vairāk kārtīgi ir runāts, un to ir pieminējuši vairāko Eiropas parlamentu politisko grupu pārstāvi. Es gribētu pieminēt vienu datumu, kas man un manai valstī bija ļoti sāpīgs. Tas bija 1968. gads, kad uh, padomju bruņoties spēki okupēja Čehoslovākiju. Kādēļ es to pieminu. Tas ir tādēļ, ka komunistiskā valdība manā valstī izmantoja šo eifēmismu. Viņi runāja uh, par Varšavas pakta armijas ievešanu. Viņi neizmantoja vārdu okupācija, tika izmantot šāds eifēmisms. Es to saku tādēļ, ka e, mēs redzam, ka arī Gruzijas gadījumā tiek izmantot eifēmismi. Nerunā par okupētajām teritorijām, bet runā par separātistiem, par teritorijām par, un reģioniem, kas atdalījušies. Bet es uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu saglabāt to uh, terminoloģiju, kas tika izmantot jau 2011. gadā, skaidri norādot, ka šie reģioni ir okupēti. Gribētu pieminēt arī vīzu režīmu liberalizāciju. Eiropas komisija pagājušā nedēļā apliecināja, ka Gruzija ir izpildījis uh, pirmā posma uh, nosacījums, kas attiecas uz vīzu um, režīma atvieglošanu lai tālāk nonāktu pie bezvīzu eh, ceļošanas iespējām. Es domāju, ka mums arī vajadzētu šo aspektu papildus uzsvērt. Mamīkina kungs. Es eh, tiešām ar nepacietību gaidu šos kompromisa grozījumu priekšlikumus un noteikti labprāt ar jums tikšos. Šonadēļ vai nākamnedēļ mums vajadzētu atrast laiku, lai uh, varētu vienoties par teksta galīgo redakciju. Tautas partijas eh, grupas vārdā gribu vēlreiz apliecināt eh, mūsu apņēmību un gatavību uh, atbalstīt šī ziņojuma sagatavošanu. Paldies! Paldies! Tālāk Tamaš Misevičs kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es izteikšos tiešām īsi. Vispirms gribu pateikties uh, manam kolēģim Eh, referentam Amikin kungam par labu paveikto darbu. Es eh, tomēr domāju, ka, lai arī būs daudz grozījumu, tad teksta pamats kodols ir tiešām ļoti labs. Tikai eh, viens punkts, par ko, protams, bija daudz grozījumu, ir galvenokārt šis jautājums par šo selektīvo justīciju. Lai arī, protams, mēs atbalstām tādas skaidras valodas izmantošanu arī starptautiskajās attiecībās, un tādēļ šajā gadījumā uh, Es gribētu ieteikt būt piesardzīgiem, izmantojot šādus jēdzienus. Ja tiek pieminēta šī selective justice pastāvīgi, kad mēs zinām, ka vismaz daļēji šīs tiesu sistēmas reformas ir bijušas eh, veiksmīgas, un ja mēs atkal pieminam šo selektīvo justīciju, tad tas Gruzijai daudz nepalīdz. Tīpaši, ja mēs nepārtraukti to atkārtojam, tad it kā viņiem pazūd šis stimuls, bet, pretē, bet, bet citādi, es domāju, teksts ir ļoti labs. Paldies! Tālāk došu vārdu Kalnietes kundzei lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu runāt par eh, diviem jautājumiem. Vispārīgi ziņojums ir labs. Un, teiksim, eh, eh, valoda un, un, un jēdzieni tiešām atbilst tiem tekstiem, kas jau ir tikuši pieņemti šajā parlamentā, bet gribētu uzsvērt, ka vispirms ir ļoti svarīgi, lai mēs runātu par Krieviju arī šajā ziņojumā, jo patreizējā situācija ir ļoti saistīta ar to, ko Krievija ir izdarījusi, kādas saistības tā ir uzņēmusies atbilstoši 2000. Es atceros pamiera līgumām 2008. gadā, un Krievijai ir jāpilda savi pienākumi šī pamiera kontekstā tīpaši nodrošinot Eiropas Savienības uzraudzības misijas piekļuvi okupētajām teritorijām. Bez tam Krievijai ir jāatsauc Abhāzijas un Dienvidu Osetijas atzīšana. Es domāju, tā ir svarīga un neatņēmama starptautisko tiesību sastāvdaļa. Bez tam es noteikti atbalstu to, ka mums vajag nosodīt e, šo jauno robežu veidošanu vai sienu veidošanu. Tālāk daži vārdi par šo selektīvo justīciju. Es tomēr atbalstītu šī jēdziena izmantošanu, selective justice, jo es nāku no valsts, kurā ilgu laiku tikušas veikts reformas, un es zinu, cik svarīgi ir, lai mūsu partneri izmantotu šo iespēju izdarīt spiedienu reāla risinājuma um, atrašanai. Un mums ir vajadzētu ļoti skaidri norādīt, kur ir problēma, pirms mēs ratificējam asociācijas līgumu, ko es, protams, atbalstu ratificēšanu kā tādu, bet mums Gruzijas uh, varas iestādēm ir nepārprotam jāpasaka, ka tām vajadzētu izvairīties no selektīvās justīcijas piemērošanas, lai neradītu šo neveselīgo iespaidu, ko tālāk eh, savā labā izmanto viņa politiskie pretinieki. Tāpat šī vēlme par šo politisko atmaksu, jo tas tādējādi varētu novest pie neobjektivitātes gan izmeklēšanas gaitā, gan arī tiesvedības laikā. Paldies! Paldies, Jureka kungs lūdzu! E, Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties e, Mamīkina kungām par šī ziņojuma projekta sagatavošanu, kas kalpo par ļoti labu pamatu mūsu diskusijām par attiecībām starp Eiropas Savienību un Grūziju. Un Mēs noteikti piekrītām eh, šī ziņojuma pamatām un EKR grupa noteikti piekrītām, ka pēc iespējas ātrāk vajadzētu noslēgt šo asociācijas nolīgumu ar Grūziju. Un mēs arī eh, noteikti atbalstām to, ka. Mm, e, vajadzētu nosodīt eh, to, ka tiek izmantota tiesu sistēma, lai cīnītos ar saviem politiskajiem pretiniekiem, jo tādējādi tas noteikti kaitē Gruzijas demokrātijai, kas eh, uzsākās rožu eh, revolūcijas laikā un ko noteikti vajadzētu turpināt, ko Sakašvili, Sakašvili kungs uzsāka un ko turpina patreizējā valdība mums, protams, varbūt šāds jēdziens par to, ka vajadzētu būt šim taisnīgumam, tiesiskumam, ka tas varbūt šķist pat banāli, bet es domāju, ka Gruzijā tas ir tiešām ļoti svarīgi, lai nodrošinātu šo uh, reālo demokrātiju un lai nodrošinātu autentisku demokrātiju. Varbūt um, daži tādi konkrēti komentāri, ka mūsu grupa gribētu pievērst uzmanību grozījumos. Vispirms mēs saprotam, ka vajadzētu tomēr pieminēt šo konsensusu, uh, Gr Grūzijā un uh, par to, ka vajadzētu tuvināt uh, šīs attiecības uh, gan ar Eiropas Savienību, gan ar Atlantijas struktūrām. Viena Gruzijas valdība nevar operēt ar eh, šiem postulātiem. Tādēļ mums vajadzētu tiešām pievērst uzmanību tam, ko Grūzijas valdība vēlas. Tajā pat laikā vajadzētu pasvītrot, ka attiecībā uz Grūziju mums vajadzētu realizēt uh, solidaritātes stratēģiju un īstenot tās saistības, ko esam uzņēmušies, lai nepieļautu Un to, ka e, šīs e, valsts, kas izveidojušās pēc PSRS e, sabrukšanas, tagad atkal tiek mēģināts atgriezt atpakaļ PSRS klēpī. Pirms simts gadiem Krievija tiešām bija Krievijas impērija un tā uzsāka garu procesu, ko varētu aprakstīt kā dekolonizāciju. Un tad šī totalitārā revolūcija apstādināja šo procesu un tad. Um, um, um PSRS un, un, un padomu valdība eh, ir uh, um, apkarojas jebkādu nepakļaušanos, un šeit vajadzētu uh, runāt arī par to, kā vēlāk 21. Um, gadsimtā, cik dinamiski attīstījās šis process, ka Baltijas uh, valstīs, piemēram, notika šī mierīgā revolūcija, bet es domāju, ka uh, tas, kas patreiz notiek, ir mūsu solidaritātes pārbaudījums, mūsu morāls pārbaudījums. Es domāju, ka mums uh, Grūzijai ir jāparāda skaidra perspektīva. Un mēs mums, mums vajadzētu runāt par to, ka uh, šī attiecību stiprināšana ir kā tilts tam, lai Gruzija nonāktu Eiropas Savienībā. Tāpat gribētu šajā rezolūcijā pievērst uzmanību tām, ka Grūzijas demokrātijas attīstība kopš rožu revolūcijas tiek raksturot arī ar represijām pret opozīcijas. Domāju, tas ir skaidri jāpasaka. Un es domāju, ka Gruzija, ja mēs eh, nerīkosimies, var atslīgt atpakaļ tādā politiskā stagnācijā, un mums ir jāpasaka, ka nav pieļaujams šādas represijas pret saviem politiskajiem pretiniekiem. Vēl divi komentāri. Es saprotu, ka neatkarīgi no, teiksim, šī politiskā konsensus šajā rezolūcijā vajadzētu pasvītrot eh, par pilsoniskās sabiedrības lomu un valstisko organizāciju organizāciju loma Grūzijas brīvas valsts un Grūzijas demokrātijas veidošanā. Un es domāju, ka tas ir ļoti eh, svarīgs aspekts, eh, lai nostiprinātu mm, šo neatkarīgo Grūziju. Un visbeidzot, es saprotu, ka vajadzētu rezolūcijā pievērst uzmanību fakta, okupācijas faktām, Krievijas okupācijas faktam um, Grūzijas eh, šajās um, ziemeļprovincēs, nepieļaujot uh, teritorijas nodalīšanu, atdalīšanu. Pēc eh, kā 2008. gadā eh, Krievijas eh, kara spēks vienkārši palika Gruzijas ziemeļ teritorijās un neaizgāja no Osetijas teritorijas, radot mm, nepārtraukti šādus bruņotus konfliktus kas noveda pie šo teritoriju reāls okupēšanas nadalīšanas, un lai mēs nu, stiprinātu Gruzijas valstiskumu, lai e, tuvinātu Gruziju Eiropas Savienībai, mēs nevaram ignorēt pašu svarīgāko problēmu, kas Gruzijai ir, un kas arī ir galvenais iemesls, kādēļ šī situācija tiek destabilizēta, kādēļ Gruzijas demokrātija ir nestabila tad mums ir jārunā par Krievijas represijām, par šo Krievijas okupāciju, un mums vajadzētu nodrošināt arī aizstāvību Grūzijā šai sakrā. Paldies! Lūdzu, Mamikina kunga vārdsā. Vēlreiz liels paldies. Hay una palabra más, disculpe. J'ai bien entendu mon collègue. Euh... Eh, es atvainojos, jā, bet. Eh, bet es vēl es gribēju pateikt. Es te, protams, esmu sekojis jau arī notikumiem Sarkozī laikā no Elizējas uh, eh, pils arī, un ne jau viss bija melns un balts arī 2008. gadā. Un nebija tā, ka Krievijas uzbrukums no otras puses vienkārši brīvības kaut kāda rezolūcija. Uh, Mēs redzam, ka abām pusēm, protams, ir skaidrs intereses. Ir skaidrs, Krievija ir intereses, tāpat arī rietumiem, ASV ir savas intereses, un es uzskatu, ka šā gadījumā te nav runa par staļinismu, galu galā staļins jau vairs nav Krievijas vadītājs. Tas, ko mēs dzirdam no komisijas, par to, ka mēs mēģinam nodrošināt līdzsvaru, ja mēs tiešām panāk vēlamies panākt mieru, izvairīties no kara. Un mēģināt no otras puses, e, ignorējot detaļas un nianses, vienkārši tad jūs tieši veicināt šādu konfliktu. Nu labi, es atvainojos par šo visu. Vēl arī Ortigas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc mana Francijas kolēģa teiktā gribētu visiem atgādināt vienu lietu. Gruzijas tauta ir sena tauta ar ļoti bagātu kultūras mantojumu, ļoti senu kultūru. Un šīs kultūras sākumu meklējam jau 5. gadsimtā. Nevienmēr mēs sastapsim mūsu pasaules daļā tik sēnu kultūru. Tā ir sēna kristiešu kultūra. Un, eh, tā ir tikusi nīcināta, bombardēta. To bombardēja 2008. gadā Krievijas karaspēks, un mēs bieži aizmirstām to, ka tika uh, um, bombardēta Gruzijas teritorija, un mēs aizmirstam, ka šādas lietas ir notikušas. Mēs bieži pat vispār nezinām, kas tur ir noticis. Un Gruzijas tautai tādēļ ir ļoti svarīgi saprast un apzināties, ka viņu cīņa par neatkarību, par savu valstiskumu ir tiešām startautiskās eh, šīs tiesību kopuma neatņemama sastāvdaļa. Paldies, lūdzu, tāt referentkungs, mamikingungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies visiem uh, deputātiem, kas ir izteikušies. Es gribu pateikt, ka es redzu plašu uh, iespēju kompromisam. Es uh, tiešām atbalstu visu, kas tika teikts par selektīvo justu, justīciju. Es vēlreiz gribu izteikt savu pozīciju, kā arī man tas ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, Um, un e, es esmu pilnībā pārliecināts, ka mēs, e, mums būs iespēja gan tikties, gan vienoties par, par kompromisa formulējumiem, un, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka līdz e, atlikušajam balsojumam gan komitejā 17. novembrī, gan līdz plenārsesijai mums būs iespēja un vēlmē tikties un to visu izrunāt. Vēlreiz liels paldies, kolēģi! Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. Wir werden. Paldies jums, referent kungs. 17. Um, novembrī balsosim. Un tā kā līdz tam būs arī vēl iespējams, protams, tad sagatavot un pārbaudīt visus grozījumus. Tur ir šobrīd 120, 132 eh, grozījumi. Un eh, man liekas, ka tu varētu tiešām skaidri panākt vienošanos. Šobrīd varam konstatēt to, vēl ka arī Inte 7. novembrī pieņem savu lēmumu balsojumu, un tātad tas mums arī jāņem vērā, un vēlāk 15. novembrī, jeb tas jau līdz šajā plenārsesijā līdz 18. decembrim, arī mēs pieņem lēmumu, un viņa būtu trešā valsts, ar kuru mēs ratificētu arī. Uh, parakstītu asociācijas nolīgumu un to ratificētu. Paldies, kādā ziņā referenčums. Tagad par Ukrainu. Mums būs viedokļa apmaiņa ar Svetas kundzi, kas ir atbildīga un kompetenta šajos jautājumos, un viņa arī vadīja kopā ar kolēģi 14 eh, cilvēku delegāciju Ukrainā. Es domāju, mēs uzreiz varētu dot vārdu, lai mēs jau uzklausītu nevienu viņu delegācijas ā, misijas apsīvšanām, bet arī nu pat komentāru par pēdējām vēlēšanām, tās sauktajām vēlēšanām separātistu reģionos svētdien. Un tā kā jūs izteikties, došu vārdu Zulētas kundzei, kā delegācijas vadītāja. un pēc tam, pēc tam Blinkovičs kungs izteiksies par situāciju, bet kādās nevēlos pateikt jums visiem un arī 13 citiem deputātiem par līdzdalību šajā delegācijā. Lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Tad jūs vēlties, lai es izteiktu ko šobrīd tieši par 26. oktobru vēlēšanām, nevis par to, kas notiek šajā svētdienā, pēdējā svētdienā. Nu, ko man jāatzīst, ka neko daudz nevarēšu jums tajā gadījumā teikt. Mēs neko te daudz nenovērojām. Vēlos kādā ziņā pirmkārt pateikties jums priekšsādātāji un komitejas locekļiem par to, ka jūs Mm, uzaicināt mm, ierasties un pastāstīt par šo vizīti. Šī bija trešā vizīte šādā uzdevumā. Un es labprāt arī par to tagad pastāstīšu. Tā kā mēs zinām ECO, uh, piedošana, ODD e, augstais pārstāvis, um, un kopā ar ECO mēs tad veidojam šeit uh, novērotāju komisiju aptuveni 700 cilvēku un 27. septembrī bija aptuveni 80 iesaistītie novērotāji, kas tieši ziņoja par uh, vēlēšanu norisi. Un uh, vēl papildus norādīsim, ka Krīmā vēlēšanas netika noturētas. Tāpat arī nebija iespējams arī noturēt parlamentārās vēlēšanas Luhanskas un Doņetskas reģionos, kur šobrīd nav Ukrainas uh, valsts pārvaldes kontrolē. Tādēļ mēs redzam atsevišķi krēsli deputātu parlamentā paliks tūkši tie. Tātad no šiem 70 novērotājiem bija aptuveni 18 novērotāji, kuri pēdējā brīdī tika nosūtīti no Krievijas, un Eiropas Savienība finansēja 90 novērotāju vietas. Tātad tas bija tāds kopīgā sadarbība, un kopā vēl piesaistot arī citu parlamentu delegāciju nosūtītos novērotājus, mēs veidojam 200 aptuveni plus Eiropas parlamenta delegācijas pārstāvis. Tātad tas bija diezgan iesvarīgs skaits kopā. Un tādā gadījumā šī kopējā mēs varējām novērot 3000 vēlēšanu iecirkņus. Un mūsu kopīgie secinājumi starp pieejami, un mēs tos izveidojam balstoties uz 4000 aizpildītām veidlapām, un tur tieši ņemām vērā arī sākotnējos balsu skaitīšanas un visus saistīšot vēlēšanu procesus. Tātad balsošanas dienām mēs te novērojam, ka balsošana bija gludi norganizēta, un tas atspoguļojas tiešām 99% iecikņu. Ar dažiem varbūt pārbūt atsevišķiem pārkāpumiem procedūru neievērošanā. Bet katrā ziņā viss šī pozitīvā tendence atspoguļos visos novērotais reģionos. Bet, kā es teicu, mūsu misija nebija Doņetskā un Luhanskā, izņemot Uh, Slovansku un Kramatorskas pilsētas, kur mēs tad varējām vēl ierasties vēlēšana dienā. Mēs katrā ziņā noraidām, ka Centrāla vēlēšana komiteja darbojas bezparteijiski, neitrāli, un uzskatām, ka tas bija nozīmīgi un labi organizēts vēlēšanas, kā to arī mēs varam atzīmēt savā novērojumā. Sarežģījumi kādi varēja rasties. Nu, tie ir saistīti ar to, ka bija ļoti aktīva uh, vēlētā līdzdalība atsevišķos iecikņos, kas bija pārslogoti. Un mēs tiešām esam izteikšu komplementu par mierpilnīgu norisi vēlēšanu dienā. Tas tiešām komplements pašiem iedzīvotājiem, kas saskars ar katīgi sarežģītu situāciju. 26. oktobrī. Īstenībā ar vienu bija šī demarkācijas līnijas starp Ukrainas teritoriju un a, separātistu reģionu, jeb kaujinieku iezīmētām teritorijām. Neievērojot septembra Minskas vienošanos, a, diemžēl apšaudas turpinājās arī vēlēšana dienā. Un arī pēc vēlēšanām pagājuši nedēļu jau ir sasnieguši 21 bojāgājušie un 35 ievainotie. Uh, Tas ir nopietnas sēkas, kas turpinās, mēs redzam, arī pēc vēlēšanām. Un arī ar vēlēšanām saistībā ar balsošanu tur arī bija vairāk pārkāpumu. Vēlāk mēs redzam, kā tiek izskaitīti arī, um, kā veidojas šī vēlēšana uh, rezultātu atspoguļošana. Mēs redzam, ka 19 iecikņos tika um, mm, konstatēt varbūt tādas problēmas, un tas tieši seši skar šos austrumu reģionus. Un vēl bija arī e, tas, kā bruņoti e, spēki, kas bija divos vēlēšanu iecirkņos Kievā. Tas bija tiešām satraucoši. Atsevišķi arī vēlēšanu iecirkņu darbinieki tika pēdējā brīdī nomainīti vēlēšanu dienām. Un mūsu vienīgais tiešām tas likās nedaudz satraucoši, ka tik daudz vēlēšana iecikņu darbinieku tika aizstāti beidzamā brīdī. Taču tas nebūtu jāuzskata par nopietnu satraukumu. Tie, kas ir piedalījušies arī iepriekšējās vēlēšanās, gan iepriekš zina, ka tādas problēmas bija. Prezidents un premjers izmantoja savas iespējas un izmantojot televīziju tajā dienā, kad vispār jau vai nevajadzētu būt, kad ir aizliegta, ja ir šī klusā diena, ka vairs nenotiek vēlēšana kampaņa. Un turklāt mēs redzam arī, ka sešas televīzijas arī turpināja, un tāpat arī pre, pre, presa turpināja arī politisko aģitāciju. Mēs redzam, ka nacionālās debats nacionālā televīzijas līmenī ir ir jāatzīmē tādā ziņā, ka mēs vēlamies arī un vēlam viņiem, lai viņiem izdodas tomēr noteikti arī šādu neitrālu presu un televīzijas sabiedrisko lomu izpildi. Un šobrīd tas, diemžēl, pilnībā nav īstenots. Nu, ko es domāju, ka arī šeit mūsu novērojums apstiprinās vēl arī um, Blenkovičs kungs, un mēs ko redzējām. Uh, 29 partijas balotējās, bet tika ievēlot tikai, nu, zināmais skaits. Tālāk sadalījums, ņemot vērā 99,89% no kopiem rezultātiem, ir šāds. Porošenko, prezidenta Porošenko bloka partija iegūst 132 vietas viņu pārsteidza mm, profesionāls alījums premjera partija, tātad tautas fronte. Bet viņam ir proporcionāli vairāk it kā balsu, bet viņam ir mazāks eh, šis pārs eh, krēsu sadalījums. Viņam tikai 802. Pēc tam arī ir Kievas mēra partija arī ir iegūst nozīmīgu balsu, jeb sēdvietu skaitu, tātad mandātu skaitu. Bet nu šīs koalīcijas saruna šobrīd notiek un turpinās. Un ir e, tā, ka 47 sievietes ievēlēts, un iepriekšējā ja parlamentās bija 43. Diemžēl jāatzīst, ka kopumā, protams, sievietes ir ļoti maz pārstāvētas. Un šajā, tur, kur ir viena deputāta ievēlēšanas, m, e, vēlēšana apgabalās, tur tikai divās no tiem balotējās sievietes. Tā kā nu, tas ir nopietns uzdevums gan politiskā, gan ekonomiskā plāksnē. Un tādēļ, manuprāt, ir ļoti svarīgi norādīt, ka nevienam no partijām nav apšaubījusi vēlēšanu rezultāts, pat ne tie, kas ir zaudējuši šīs vēlēšanas. Tas tiešām nozīmīgs novērtējums. Turklāt arī mūsu delegācija tika laipni uzņemta, un mēs redzējām, galvenokārt tiešām šis uzstādījums bija, ka visi atzīst, ka ir gatavi īstenot politiskās pārmaiņas, ņemot vērā ECO un OECD rekomendācijas. Un te būtu noteikti jāuzvada vēlēšana likums un vēlēšana norises eh, kodeks. Jautājums par finansēm ar vienu nav sakārtots. Un nu, tā kā šeit Ukrainas valdība šobrīd jau uzsākusi darbu pie finansējuma jautājuma sakārtošanas. Tāpat arī vēlos uzsvērt, cik svarīgi nodrošināt jaunus noteikumus, kuru mērķis būtu nodrošināt lielāku stabilitāti vēlēšana administrācijas eh, jautājumos un iecikņu darbinieku eh, jautājumu sakārtošanā. Un visbeidzot. Es ceru, ka pozitīvā reakcija uh, E, uz mūsu novērotāju misiju. Reiz apliecina arī Eiropas parlamentu lomu un nepieciešamo stimulus, kurus mēs arī sniegsim turpmāko vēlēšanu reformā. Paldies! Paldies tālāk! Plenkovičs kungam vārds. Paldies priekšsādātājiem! Pirmkārt, es piekrītu visiem kolēģiem um, kas piedalījās arī un kas ir delegācijas sastāvā uh, Eiropas Savienības parlamenta un Ukrainas attiecību attiecību veidošanā. Paldies visiem deputātiem, kas piedalījās arī novērotāju mm, misijā šajās parlamenta vēlēšanās Ukrainā. Paldies Zeloetas kundzei un visiem citiem kolēģiem, kas piedalījās arī no starptautiskām organizācijām ODIHR un uh, mūsu visiem kolēģiem no politiskām partijām, politisko partiju grupām, kam jau ir mūs, nozīmīga pieredze arī vēlēšanu norīšu uzraudzīšanā un novērošanā. Tāpat arī nodrošinot būtisko jautājumu iedziļināšanos, kā piemēram vēlēšana atspoguļošana medijos un vēlēšana rezultātu atspoguļošana un viss, kas posms saistās pēc vēlēšanām. Es vēlos uzsvērt divas lietas. Viens par procedūru, kādā veidā visas šīs vēlēšanas vispār tika organizētas un noturētas. Zulētas kundze jau ļoti precīzi to atspoguļo. Tātad radā viņu parlamentā ir 450 vietas, 252 tiek ievēlots ar balsu vairākumu, tālāk ir arī ir otrā puse, kas tiek ievēlots slēgtajos sarakstos, 225 tā deputāti slēgtiem sarakstiem, un tas ir noteikti saskaņā Ukrainas konstitūciju Tas ir noteikts arī šajā gadījumā, tā kā 27 deputāti netika ievērot ne Krimā, ne Doņetskā un 12 un 6 no Luhanskas netika ievēloti, tad šim parlamentam radai būs 27 tūkši deputāti krēsli, ja par mazāk, par 27 deputātiem mazāk. Bet ievarot Ukrainas konstitūciju, ir jānodrošina 300 deputātu minimālais skaits, lai vēlēšanas uzskatītu par tiesiskām un likumīgām. Nu, mēs, kā tāds, mēs kā parlamenta deputāti novērojām šīs situācijas un ciešā sadarbībā arī, arī ar uh, ODI, ECO un ODIHR mēs uh, arī tieši uh, bijām konkrētās vietās, piemēram, arī Dņeproprovotskā. Uh, Un visa informācija, ko mēs saņēmām no citiem novērotājiem, bija tāda, ka vēlēšanas tika organizētas kā, um, attiecīgā kārtībā, tad tika ievērot vēlēšana norisi un nebija konstatēti būtiski pārkāpumi. Un tāpat arī, kur mēs atcīmēs arī ECO, Eiropas parlamentāro asambleju un NATO parlamentārās asamblejas kolēģiem. Uh, mēs pilnībā paļāvāmies uz daudz plašāku arī novērotāju, arī apkopotiem datiem, kas vēl plašākā skaitā noklāja visu arī Ukrainas teritoriju. Pievērsām uzmanību arī dažādiem kritiskām piezīmēm, kas ir domāts kā stimuls turpmākiem uzlabojumiem. Lai novērstu zināmas nepilnības likumdošanā, Uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi. Iepriekšējās vēlēšanas un prezidenta vēlēšanas jau īstenībā starplaikā ir bijuši, ir ieviestas būtiskas izmaiņas. Un arī šā gadījumā tātad mēs skatām, ka mūsu kritika var kalpot par nepieciešamiem stimuliem, ievarot pilnībā visus starptautiskos standārtus. Tad um, līdzlība bija vairāk, virs 50%, reizēm mums tomēr pārsteidz, ka tas bija nedaudz mazākā starptautiskā, um, varbūt, prognozes gaidīja. Uh, bet kādā ziņā tas atbalsts arī caurmēr praksē Eiropas valstīs. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka vēlēšanas tātad notika 20. oktobrī, un tās līdz to ir daļa no trīs eh, posmu procesa. Tad bija Eiromaidans, tad bija prezidenta vēlēšanas maijā, un tagad šis jaunais iespēja loks, kur saskatīja prezidents Poršenko izsludināt priekšlaicīgas vēlēšanas, nodrošināt to, ka iet ievēlot augstākā padomja, rada viņu parlaments, iegūst šo leģitimitāti, un tagad neapkopot vēlēšana rezultātus, mēs redzam, ka Ukrainas iedzīvotāju skaidrs vairākums atbalsta virzību uz Eiropu, reformas un reizē arī teritoriālo integritāti un tautas vienotību. Tādēļ mūsuprāt bija ļoti svarīgi ievērot un skatīties, ko nozīmē Minskas vienošanās, arī Briseles vienošanās par to, kā atliekam asociācijas nolīguma a, ekonomiskās daļas stāšanos spēkā uz nākošo gadu, un a, tāpat arī jautājums, kā tiek atrasināts gāzes sarunas, kuras līdz šim risināja komisārs Otingers. Tātad viss šis īstenībā process bija diezgan miermīlīgs. Vairāk nekā 370 cilvēku šobrīd, 3700 cilvēku uh, Ukrainā no ko ir jau gājuši bojā, un tas ir ļoti satraucoši. Un tagad tas, ko mēs redzam, kas ir galvenais, arī sarunās ar prezidentu Porošenko, ar premjeru Jaceņoku, arī ar parlamenta priekšsādātu Činovu, ārlietu ministru, uh, Un mēs saprotam, ka te ir divas galvenās lietas. Viens ir virzība uz Eiropu un reformas, kas ar to saistās, un otrs - visas valsts teritorijas tāda vienota integrācija, reintegrācija. Un vēl tas, kā 16. septembrī tika pārakstīts uh, asociācijas nolīgums, uh, Tas ir skaidrs arī signāls mūsu Ukraiņas draugiem. Tas bija nozīmīgs atbalsts, ko mēs esam snieguši arī no Eiropas parlamenta un no citām iestādēm. Tas, protams, ļoti nozīmīgs signāls uh, viņiem. Par vakardienas vēlēšanām. Mēs visi uzskatām, ka tās ir nelikumīgas un neleģitīmas. Tās neatzīs ne Eiropas parlaments, ne starptautisko, vismaz ne vairākums no starptautiskās kopienas. Un no Maskavas centieni kaut kādā veidā piešķirtām leģitimitāti, tas nonāk pretinā ar Minskas vienošanos. Un līdz ar to kavē mierpilnu risinām iespēju. Nu, šobrīd es neko arī vairāk neteikšu. Galu galā mums arī tiek gatavots rakstveida komentārs noteiktā kārtībā. Uh, par novērotāju piezīmēm par vēlēšanām, bet katrā ziņā vēlos pateikties visiem, un arī Saņikungs, Černecki kungam, un kas ir um, arī iesaistījuši, tāpat arī Krāstas Bildes kundzei un daudziem citiem, un arī visiem citiem kolēģiem, tostarp arī Lamstorfons kund, Hamsas kundzei, un visiem, visiem kolēģiem, kas piedalījās mūsu delegācijā. Paldies! Paldies priekšsēdētāji. Saka Zanīkungs. Es gribu piekrist tam, ko Plenkovičs kungs nu pat jums izklāstīja. Nu, varbūt vēl tikai tādi pāris nelieli novērojumi, kas papildinās viņa teikto. Pirmais. Varbūt tas, ka mums nepieciešams paust tādu skaļāku viedokli par to, ka Eiropas orientēšanās uz Eiropas Savienību nozīmē arī to, ka parlamentā vajadzētu būt vairāk sievietēm. Otrs. Mums turklāt vajadzētu arī apsveikt, eh, nu, to ļoti ārkārtējo veidu, kādā Nacionālais vēlēšana birojas Ukrainā darbojas, viņi paveic milzīgu darbu, tiešām abrīnojumu darbu. Iedomājieties vienu valsti, kur plosās karš. Un to var just ļoti daudzos aspektos, ļoti daudz iekšējas spriedzes. Un šai gadījumā viņi tomēr spēja miermīlīgā, draudzīgā veidā uh, organizēt vēlēšanas un turklāt vēl uzņemt 900 ārējus un novērotājus. Tas pats par sevi jau ir milzīgs sloks organizētājiem, bet nu viss notika izcili. Tas, ko viņi paveica, tiešām bija vienkārši lieliski, ļoti profesionāli. Un mēs gribam viņiem teikt par to paldies. Un vēl pēdējais vārds varbūt, ja ļausiet. Gribu mazliet teikt kaut ko par to, ko Plenkovičs kungs pats nevarēja teikt. Mēs arī viņam gribam teikt paldies, viņš labi pastrādāja. Yes, thank you, Mr. Chair. If you don't mind. Paldies, nākamais runātājs. Demes Makerkungs, es runāšu savā dzimtajā valodā, holandiski. Paldies. Es, protams, arī gribu teikt paldies mūsu uh, vadītājam. Um, Plenkoviču kungam un paldies arī visiem kolēģiem, kas sadarbojās delegācijā. Tiešām ļoti laba sadarbība bija misijā uz Ukrainu. Un domāju, ka būtu pavisam godīgi teikt, ka mēs vienkārši novērojam tādas pavisam normālas vēlēšanas, procedūras tika ievērotas. Un domāju, ka viena ļoti pozitīva zīme bija tā, ka Ukrainai šobrīd ir tāda tautas pārstāvība, kas tieši patiešām arī pārstāv sabiedrību pēc Eiro Maidana un pēc Janukoviča krišanas. Šī pārstāvība, šie pārstāvošie cilvēki varēs īstenot reformas pavisam leģitīmā veidā. Daudz no reformām tiks, tik, tiek jau aizsāktas un tagad pātrināsies. Šobrīd nevar runāt šobrīd var runāt par valsts vairākumu, un valsts vairākums vēlas reformētu demokrātisku sabiedrību un valsti. Kas attiec uz kolēģu komentāriem, nu ļaujiet man pāris vārdos tos pakomentēt. Es biju Odesā, mums nepiedzīv, mēs nepiedzīvām nekādus incidentus. Viss norisinājās ļoti mierīgi, rāmi. Tāpat laikā, protams, ka bija arī iekšzemes bēgļi, un tie nevarēja piedalīties vēlēšanās. Tūkstošiem bēgļu bija Odesā no Donbasas reģiona Viņi ieceļojuši Odesā, bet viņi nepiedalījās vēlēšanās. Neskatoties uz to, ka faktiski varas iestāde padarīja iespējami viņu reģistrēšanos, viņi to būtu varējuši darīt. Bet, jāsaka, vēlēšana iesakņos viņi vienkārši neieradās. Un tad nu, man jāvaicā, vai tas ir tā, ka varas iestādes vienkārši viņus nemobilizē, nepastāstīja, neinformē viņus pietiekam par šādu iespēju piedalīties vēlēšanās austrumu reģionu, un tad mēs runājam galā par 400 tūkstošiem iekšzemes bēgļu. Tā ir, tas ir ļoti daudz iedzīvotāju. Un viņi nepiedalījās vēlēšanās, ko tas nozīmē. Nu, tas nozīmē, ka viņu intereses parlamentā pārstāvēts netiek. Nu, un tad, protams, arī vēl eh, jautājums par jauniešiem un vēlēšanām. Nebija īpaši daudz jauniešu iecirkņos, nu nezinu, kāpēc tā. Uh, Varbūt tas tāpēc, ka šī duālā sistēma ar šo vienotā mandāta apgabaliem un tačiem kopējiem, vai varbūt tāpēc, ka ir arī kaut kāda veida tomēr korupcija. Varbūt nav tomēr pietiekams pārskatāmības šajos procesos, tīpaši jauniešiem varbūt tā nešķiet. Viņiem trūkst uzticēšanās šīm procedūrām. Es tāpēc ceru, ka vēlēšana likums tiks reformēts un nākotne līdz ar to būs vēl gaišāka, spožāka. Es domāju, ka reformas ir vajadzīgas. Tā jau vajadzētu būt prioritātei numur viens jo bažas, iesaka, par to tomēr pastāv. Īpaši redzam, kas notiek Donbasā, kas notiek austrumos, šie iecirkņi, kas vakar, piemēram, tur tika uzstādīti, protams, ka tie nav leģitīmi, tie, protams, ir pilnīgi nelikumīgi, bet, nu, man jāvaicā, vai Krievija to neizmanto savā labā, vai tas ir atkal kārtējais Krievijas centiens padarīt šīs teritorijas leģitīmākas, savu rīcību leģitimizēt. Konflikts pastāv, tālāk būs noteikti spriedzes sācināšanās pie kā tas viss novedīs, varbūt būs vēl vairāk tad sakal, nu, tā teikt, iekarots teritorijas, Ukrainas um, armija, kas tur notiks, tiešām ļoti svarīgi ir tomēr arī atbruņot šos separātās un strādāt pie politikas, izdarīt spiedienu uz Krieviju. Jo citādi situācija būs ļoti saržģīta. Un vispēdējais komentārs kā jau teicu, bija Odesā, pats mm, savām acīm pieredzēju, kas tur notika, bet es saņēmu arī ziņojumus no Doņetskas reģiona. Un mm, tāpēc zinu, ka tiek izdarīti, ka centieni iebiedēt cilvēkus, mm, bruņot grupējumu, kas draudēja iedzīvotājiem. Un arī Ņetro Petrovskā bija zināma šāda manipulēšana, nu, ļoti daudz spriedas tika izdarīts. Un es nezinu, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi par to es nevaru spriest, bet katrā ziņā informāciju šādu saņēmu. Thank you, Chair. Priekšādātā paldies, nākamais runātājs. Ransdorf kungs. Es gan izteikšos skeptiskāk nekā man kolēģi. Pievēršos, pievērsīšos Dņepo, Dņepropetrovskas reģionam. Sākotnēji gan šis reģions netika iekļauts tajos uh, reģionos, kur mēs, kurus mēs apmeklējam, bet jāsaka, tur uz vietas, jāsaka, bija arī ļaunprātīga vēlēšana likuma izmantošana. Pirmam kārtām tika iebiedēti cilvēki, visur bija klāt um, bruņoti, uniformā stēpti cilvēki ar ieročiem, vēlēšana iecirkņos. Nu, jāsaka, tas neatbilst Eiropas standartiem bet tas tā bija daudz vieta. Turklāt saņēma informāciju arī par balsu pirkšanu, pa, piemēram, mobiliem telefoniem šāda informācija un piedāvājumi tika nosūtīti. Man, e, jāsaka, bija arī cita veida falsifikācijas, nu, piemēram, no vēlēšana iecirkņiem. Protokoli tika nosūtīti nosūtīt uz centru, pēc tam no centra savukārt Viņi tika mm, dažādās atšķirīgās formās tad jau nosūtīt tālāk, falsificējot um, rezultātus. Un tas notika, jāsaka, ne tikai reizi vien, es esmu saņēmis informāciju par vairākiem šādiem gadījumiem, ir pierādījumi. Mani līdzstrādnieki mm, darbojās reģionā, un līdz ar to pierādījumi man ir par šādām lietām un gadījumiem. Tāpat tika izdarbūt arī, izmantot arī vardarbību ielās pirms vēlēšanām, un arī vēlēšana laikā bija ļoti bieži tāda vardarbības gadījumi, tīpaši tī bija vēršanās pret eh, komunistu partijas funkcionāriem un pārstāvjiem, un arī pret opozīcijas bloku. Šad tad bija arī vārdarbība vērsta pret vēlēšanu materiāliem un teltīm, iecirkņiem citas partijas, piemēram, Batševčina un tā tālāk. Nu, līdz ar to man jāsaka, mums ļoti uzmanīgi jāsako līdz situācijai arī nākotnē. Nu, piemēram, bija viens tāds gadījums, kad organizātori uzskatīja par bīstamu atsevišķos reģionu iecirkņos, ka varētu uzvarēt tā, te, tā sauktie ne Eiropas spēki. Un šie iecirkņi līdz ar to vispār netika atvērti. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal möchte ich. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Gālē kungs. Kādā ziņā vēlos pateikties kolēģiem, kādā ziņā Zulētas kundze un Blenkovičs kungam un visiem kolēģiem, kas arī devās uz Ukrainu un piedalījās. Man būtu daži īsi jautājumi. Pirmkārt, īstermiņa un ilgtermiņa novērotāji, cik bija no Krievijas līdzdalību? Un vai viņi arī piedalīties līdzīgi kā citi, lai mēs varētu teikt arī Krievija, kā ECO os, um, dalībniece, ir aktīvi piedalījusies un ka viņi arī ir atzīšķu vēlēšanu noris. Nākamais, tas, ko mēs runājam, vēlēšana sistēma. Jāatzīst, ka tā īsti neatbilst, ja nav pat varbūt ideālākā, ko šādai valstī varētu vēlēties. Varbūt, ka jūs, Lets kundze, savās rekomendācijās varētu arī atsaukties uz Venecijas komisijas ierosinājumiem rekomendācijām. Par to, ka jūs arī atļautos varbūt piedāvāt viņiem tomēr pārdomāt un reformēt vēlēšanu sistēmu, ja izvēlēties citu. I'd like to... Es arī. Es arī gribu teikt paldies delegācijas vadītājiem un kolēģiem, kas piedalījās šajā misijā. Un gribētu tiešām mudināt ziņojumu sagatavot ļoti detalizēti, it īpaši attiecībā uz šo kritisko pusi un nepieciešamību īstenot reformas. Mēs taču zinām, kādu procesu vēlamies redzēt šai valstī, Ukrainā. Vēlamies, lai tā virzās uz demokrātiju, un tam, protams, ir vajadzīgas daudzas reformas. Un tāpēc ir pienācis izšķirīgākais mirklis, lai ļoti atklāti un ļoti specifiski izstrādātu rekomendācijas, tieši tā kā tik norādīts īpašas bažas rada tie ziņojumi, un es redzēšu to arī plašiņas līdzekļos, ka ļoti maz jauniešu piedalījās vēlēšanās. Ļoti skumji. Nopietnas bažas. Nu, tas nozīmē, ka ir vajadzīgs reāls reformas, lai sistēma būtu tāda, kam iedzīvotāji uzticas. Turklāt arī vēl gribu teikt, priekšādātāji, ka, grib, ka jums liels paldies, ka nācāt klējā ar šo paziņojumu par leģitimitāti, nu, jeb tās trūkumu tās augtajās um, nemiernieku reģionu vēlēšanās. Jā, tur bija, jāsaka, pat pārtika tik piedāvāt tiem, kas tur rindās stāvēja. Uh, Nu, tas arī par kaut ko liecina. Thank you, Chairman. Priekšādātāji, paldies. Nākamais runātājs. Van Bālenkungs. Harkovā jāsaka, arī viss norisinājās ļoti rāmi. Nebija nekādas problēmas, nesaņemam informāciju par tādām. Vismaz tie, kas strādā ar mani, ar ko sadarbojos, jāsaka, tādā ziņā tur viss norisinājās perfekti, ļoti labi, nebija nekāda problēma un es bijām krieviski runājošā vidē. Tas nozīmē, ka tāda arī plašākā ainā vēlēšanas norisinājās atbilstīgi. Piekrītu jums, Anna Gomeša, ka Donbasa vēlēšanas, protams, ir vienkārši mm, sašutuma pilns elements. Tas tiešām ir pretrunā Minskas nolīgumam. Ukrainas vēlēšanu rezultātus zinām, uh, Un te mēs varēsim tagad sastrādāties ar ES draugiem, bet vēl viens pēdējais eh, komentārs. Šie ekstrēmi labējie, par ko Maskava te tā uztraucas un ko viņi teica, kas, ar kuriem pilna Ukraina, netika ievēlēta, un tā tad nav nekāda atbalsta viņiem. Tas ir fakts. Gracias, senor presidente. Gra Paldies, nākamais runātājs. Priekšādātāji, paldies cik liels, ka varam apmainīties ar viedokļiem par Ukrainas vēlēšanām. Lasīju jūsu sagatavoto informāciju ļoti uzmanīgi. Vēlos gan tomēr izteikties varbūt tā nedaudz pretrunā tam, kas tika dzirdēts. Varbūt tas nebūs īpaši populāri, ko teikšu. Neatceros, ka līdzīgi komentāri būtu tikuši izteikti iepriekš. Ir, ir taču šie ārvalstu aģenti, kas uh, darbojas un nevēlas, eh, lai mums būtu pašiem savā ārpolitika. Un nu, es tagad negrasos izvērtēt Kievas vēlēšanas, tikai gribu pāris komentārus izteikt par to, ka nebija īpaši plašs atbalsts valdībai. Nebija arī pārāk liels atbalsts proeiropiskajiem spēkiem. Nedrināšu to šeit detaļās jo es nedomāju, ka vēlēšanas ir ja vispār liederīgas tādā situācijā, kāda Ukrainā šobrīd pastāv, kur cilvēki nespēj savā starpā sadzīvot. Ukraina faktiski ir kara situācijā. Un tāpēc man nepatīk, ka visi kolēģi tagad te vaino nemitīgi Krieviju. Mēs dzirdējām, mēs pārstāv, ka šeit runāja iepriekš. Viņš teica, lūk, ļoti bieži ka um, bieži vien vara, Krievijas varas iestādes ir visai sadarboties spējīgas un vēlas sadarboties. Varbūt vajadzētu nonākt pie normālas vienošanās Ukrainas ietvaros, lai mēs varam šo valstu aizstāvēt un palīdzēt tam, kā tā tiek vadīta. Es domāju, šādā veidā risinājums neatradīsies. Šafhauser kungs, jūs taču pats svētdien bijāt šais nelegālajās vēlēšanās. Varbūt jūs tad varat mums pastāstīt? kas tad tur notika, cik tad partijas tur vispār tika uh, iekļautas sarakstos, un vai vispār cilvēkiem bija kāda izvēles iespēja. Tas varētu būt arī diezgan interesanti, jā, kā viņi tad uh, nu, tur rīkojās, un jūs, protams, esat arī no Francijas, un jūsu pagātne arī varētu būt interesanti, ņemot vērā, ka jūs esat cīnījies pret staļinismu un tā tālāk. Labprāt uh, dzirdēšu jūsu komentārus par to visu. Lūdzu, Šafhauser kungs. Paldies, priekšādātāji! taisnība, ka biju Donbasā, un tikai esmu pārbraucis pirms, tikai pirms pāris stundām pārdos parlamentā šeit. Uzreiz varu teikt, ka uzskatu, ka vēlēšanas, kas notika pagājušajā nedēļā, un es nerunāju par šīm vēlēšanām, bet, manuprāt, bija ļoti ne, nepieciešams process, to uzsver arī mans kolēģis, Mēs esam sastapušies ar tādu kā demokrātiskām pārmaiņām. Daži te runā, piemēram, par valsts apvērs un pat, nu, un tāpēc ir jādomā par leģitimitāti Kijevas valdībai. Un to vajadzēja, protams, nodrošināt ar vēlēšanu palīdzību. Es domāju, ka šis process bija ļoti nepieciešams, pat tajā gadījumā, um, ka var, protams, te um, domāt par to, ka ka, nu, faktiski tik aizsteidzās priekšā jau mēnesi pirms šīm vēlēšanām, jau nāca klajā gan arī ar vēlēšanu rezultātiem. Bet es ne par to. Es gribu teikt, ka šī Kijevas valdība vēlējās gūt leģitimitāti no vēlētājiem. Austrumos savukārt situācija ir ļoti dramatiska. Es tagad negribu iedzināties detaļās par to, kas tur tieši notika. notika. Tur joprojām bija bombardēšana, pilsoņi, civiliedzīvotāji cieši, desmitiem skolu. Es redzēju, kas ir sabombardētas. Es redzēju sabombotus slimnīcas, kurām tika uzbrukts. Es redzēju, ka tur vēlas panākt to, lai iedzīvotāji bēg Un te nu mēs runājam par šiem 750 tūkstošiem iekšzemes bēgļu. Daži no, es domāju, ka skaitļi ir diezgan lielāki. Šie skaitļi tiešām, nu, tie ir globāli, ir ļoti lieli. Un gājuši, bojā gājušie kopumā apmēram 10 tūkstoši. Tātad sastopamies ar iedzīvotāju masu, kas ir, un īpaši tiem, ko runājam, kas ir vienkārši traumatizēti, pilnībā traumatizēti. Un, protams, daļa no viņiem runā krieviski, un, un viņu identitāte sākotnēji varbūt netika tā atzīta, kā viņi to vēlējās. Bet es nesajūtu nekāda veida naidu. Vairāk kārt uzdevu jautājumu, vai jūs ienīstat, vai jums ir kāds, eh, nu, vai jūs ienīstat šos savus brāļus, kas jūs bombardē, un viņi teica, nē, nē. Mēs vienkārši vēlamies, lai politiķi atrisinātu šo konfliktu un pieliktu punktu šim karam. Uz starp ASV un Krieviju faktiski. Nu, un, protams, ka jebkurā karā visi vēlas rast mieru, un lai atrastu šo ceļu uz mieru, ir tikai viens vienīgs risinājums - austrumos ir, vai, ir šobrīd pastāv tāda paša proklamējusies vara viņi, protams, arī vēlas kaut kādu leģitimitāti. Un, zināmā mērā, šis vēlēšana process viņiem ir ļāvis tomēr kaut kādu leģitimitāti iegūt. Nu, tāpat laikā, protams, protams, tas, kas notika Kijeve, Nīvā ir daudz, ir kaut kas cits. Es domāju, ka sākot ar šo brīdi, nebūtu prātīgi neatzīst šo varu jo taču ir vajadzīgs kaut ko sēdināt pie sarunu galda, un tie varētu būt viņi, ja mēs vēlamies rast risinājumu nākotnē. Mums ir jābeidz visus nomelnot uh, šai otrā pusē. Mēs taču vēlamies pielikt punktu karam. Mums ir jāpieliek punktu šiem iedzīvotāju slaktiņam. Un es varu jums pateikt, ka man tiek teikt, lūk, no Krievijas es ierados šai uh, teritorijā, un jāsaka, uz ceļas neredzēju nevienu no tām daudzskaitlīgajām kravas mašīnām, par ko tik runāts. Es nezinu, varbūt es viņas nepamanīju, varbūt viņas jau kaut kur pamuka maliņā, bet es trīs dienas tur biju, un nevienu no šīm daudzajām kravas mašīnām, kas tur kā ierastos, es neredzēju. Tāpēc mums vajadzētu veidot dialogu. Ir skaidrs, ka šī iedzīvotāja vēlas atbilstīgu savu valsti. Es nebiju parlamentā, nē, un es viņam teicu, es. Uh, teicu, ka galvenais ir atrast valsts vienotību. To es teicu no savas puses, ir veidot dialogu, bet mums ir jādod kaut kāds ieguldījums šī dialoga veidošanā. Un mēs nevaram to darīt vienkārši turpinot viens otru melnot, vainot un tā tālāk, godātie kolēģi. Es nedomāju, ka tas ir saprātīgi. Es domāju, ka mums ir jāatzīst šī vara, mums ir tādā veidā, mēs varēsim īstenot cilvēktiesību jautājumus, tās aizsargāt. Paldies. Danke sehr. Frau Kalnīte. Kalniec kundze. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Gribu apsveikt Ukrainu ar ļoti veiksmīgām un labām vēlēšanām, un es arī uh, gribu pateikties uh, gan Plenkoviču kungam, uh, gan uh, arī Zuluetas kundzei. Eh, proeiropeiskie spēki tagad ir atbildīgi par eh, nepieciešamo reformu veikšanu. Un eh, šis ir noteikti vienīgais tāds brīvais loks, un, un izdevību viņiem to darīt. Es gribu pateikties priekšsēdētājiem Plenkoviču kungām par skaidro nostāju attiecībā uz vēlēšanām Donbasā. Tās ir nelikumīgas gribētu vaicāt iepriekšējam runātājam, kurš bija Donbasā un kurš visu laiku runā par dialogu, kas ir tik nepieciešams starp divām pusēm. Dialogu jau piedāvāja Ukrainas varas iestādes un darīja to vairāk kārtīgi, vispirms Ženēvā, pēc tam Minskā Uh, piedāvāja uh, pamieru līgumu, bet vēlēšanas Donbasā ir nepārprotams Mīnskas vienošanās pārkāpums, un fakts, ka Krievija atzīst šīs vēlēšanas, ir pļauka sejā starptautiskajai sabiedrībai. Gribu saviem kolēģiem, kas ievēlēt no Francijas, vaicāt šim kolēģim, vai viņš atbalsta šo pašnoteikšanos. Piemēram, Provansai, Basku zemē, Oksitānijai un citām valstīm, ja viņas to pieprasītu. Nu, vienkārši atbaldi, atbaldiet uz šo jautājumu. Es nu iedomājos, ka ja tad tas būtu jums e, kaut kas pilnīgi neiedomājams. Un noslēgumā gribu teikt, lūko, varbūt tādas, tāds neliels citāts no Twittera ko ierakstīja Hod Mihails Hodorkovskis. Jūs jau zinat, kas viņš ir. Viņš raksta, viņš raksta krieviski, un es eh, došu tādu brīvu tulkojumu. Neielaižoties diskusijās par personībām, ir ļoti interesanti, kādēļ visi fašisti no Eiropas tik ļoti aizstāv Puķinu. I'll take up some of the questions, both direct and implicit, that I. Uh... Dezuluetas kundze. Es mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, kas šeit izskanēja. Tātad vispirms jautājums par sieviešu īpatsvaru jaunizveidotajā parlamentā, un man ir prieks, ka šis jautājums tika pieminēts. Sievietes, ar kurām runāja, uk, runāju Ukrainā, arī norādīja uz to, ka viņas vai ir pārstāvētas parlamentā, un tas ir tādēļ, ka mm, valstī plosās nemieri un arī nav pietiekams finansējums. Tāpat attiecībā uz bēgļiem. Eh, jāsaka, ir ļoti grūti novērtēt, vai līdz viņiem nonāca um, teiksim, šī saziņa, bet tādos reģionos kā Harkovā tik veikti tādi nozīmīgi pasākumi, kas tomēr noveda pie eh, rezultātiem, kas nesa vilšanos. Tālāk par jauniešu aktivitāti. Jāsaka, ka mūsu rīcībā nebija mehānisma, lai novērtētu šo eh, vecumu grupu aktivitātes aspektu, bet eh, tas, ka eh, bija mm, maz jaun, gados jaunu vēlētāju, tomēr Ehm, mm, neatspoguļo to, ka jaunieši kopumā ļoti aktīvi ir atbalstījuši jauno valdību kopējā aktivitāte ir eh, laba, bet ir būtiska atšķirība starp vēlētāju aktivitāti austrumos un rietumos. Attiecībā uz to, Eh, kādu efektu uz vēlēšanu objektivitāti atstāja formās, tā ir to cilvēku klātbūtne. Jāsaka, ka eh, vairāki bataljonu komandieri izvirzīja savus kandidatūras, ir tīpaši Luhanskas un Doņetskas reģionā un citviet eh, valsts austrumos. Tomēr vēlēšanu dienā no š šiem it kā uh, apgalvojumiem, pa tūkstošiem šādu bruņotu cilvēku ir uh, bijuši uh, vēlēšana iecirkņos, patiesībā izrādās tāda bija tikai divi, un viņi bija mēģinājums um, kaut kādā veidā iejaukties vēlēšana komisiju darbā. Mēs esam sagatavojuši starp ziņojumu un uh, esam sagatavojuši arī secinājumus par eh, draudiem un vardarbību, kas vērsta pret eh, komunistiskās partijas pārstāvjiem. Pie mums vērsās opozīcijas bloks gan pirms, gan pēc vēlēšanām. Viņi norādīja mums uz savām bažām, bet pēc vēlēšanām viņi arī savā eh, vērtēšana procesā norādīja, ka viņi ir apmierināti ar vēlēšanu iznākumu un neapšauba vēlēšanu likumīgumu. Un viņi arī pateica starptautiskiem novērotājiem par objektivitāti, kas izrādīta novērošanas laikā. 18 novērotāji bija no Krievijas federācijas, viņi, viņu etniskā piedarība bija ļoti dažāda, Mums nav ziņots ne par kādām problēmām. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir pieredzējuši vēlēšanu novērotāji, un es eh, uzskatu, ka viņu mm, ziņojumi par vēlēšanu gaitu bija pietiekami objektīvi. Un arī Krievijas ārlietu ministrs nāca klajā ar paziņojumu, ka Krievija akceptē vēlēšanu iznākumu. Tālāk par vēlēšanu sistēmas reformu. Mēs eh, neiesakām, eh, ka, teiksim, viena sistēma būtu labāka nekā cita, bet mūsu provizoriskajos secinājumos mēs esam norādījuši, ka par spīti aicinājumām veikt vēlēšanu sistēmas reformu, parlaments eh, šo reformu nerealizēja. Un es domāju, ka uh, tauta varbūt uz to cerēja. Mēs vienmēr esam eh, centušies integrēt arī Venēcijas eh, komisijas eh, rekomendācijas un ieteikums savos dokumentos un savās rekomendācijās. Paldies! Ceru, ka atbildēju uz visiem komentāriem. Paldies! Paldies! Un došu vārdu Lenkovič kungam. Palabras del viceprezidente Kousu. Nāte kungam, pirms tam un tad Plenkovič kungam. Es ļoti rūpīgi klausījos, ko teica priekšsētājs, kā arī to, ko teica mūsu biedrs no Francijas. Varbūt, ka uh, viņi izsakās pretēji dominējošai domai, bet do, Es domāju, šeit ir runa par fundamentālām vērtībām. Ja jūs uzskatāt, ka problēma Ukrainā ir problēmas ar Ukrainu un Krieviju, tad jūs neapzināties realitāti. Vai Krievija ir iesaistīta? Jā, protams, tā ir iesaistīta, bet mēs nerunājam par mm, ārējiem spēkiem un iekšējiem spēkiem. Mēs runājam par diviem iekšējiem spēkiem, un viens no tiem saņem ārējā spēka atbalstu, tas ir Krievijas atbalsts. Ja jūs vienkāršojat lietas šeit un te es. Uh, Eh, var piekrist, eh, tad eh, risinājumu atrast nevar. Bet viena lieta, protams, ir neapšaubāma. Ukrainas vienotība un teritoriālā integritāte tam ir jābūt uh, stūrakmenim un pamatam eh, visām diskusijām, kas mums ir par un ap šo situāciju. Ja runājam par realitāti, tad tā nebūtu nav viegla. Mēs runājam par Eiropas Savienības sprādzienu un eksploziju ārpus administratīvajām eh, robežām. Un mums Helsinku nolīgumā ir noteikts, kā mums jārīkojas, un tas ir līgums, ko mēs pārkāpām ar Kosovu, un tādējādi mēs atvērām Pandoras lādi. Es no paša sākuma esmu uzskatījis, ka risinājumam ir jābūt Ukrainas risinājumam, kas balstās uz tās teritoriālu integritāti, bet šeit mēs runājam arī ja mēs runājam tikai par ārējā spēka cīņu pret vienu iekšējo spēku, tad mēs ļoti vienkāršojam situāciju. Mēs, protams, būtu priecīgi par šādu vienkāršu risinājumu, bet realitāte ir pavisam savādāka. Paldies! Schaffhausen, Sie wollten noch einmal das Wort ergreifen. Schaffhausen, kungs, jūs vēlaties vēl izteikties? Si. Uh, Jā, paldies, priekšsādātāji. Protams, ka mēs vienmēr esam par kādas valsts vienotību, un es arī augstu novērtēju to, ko sacīja mani kolēģi. Es no savas puses norādu, ka nav iespējams miers, ja mēs nopietni nedomājam par Ukrainas vienotību. Bet šāda vienotība kļūst ar vien sarežģītākā, īpaši apzinoties to, kāds veidojas šis noskaņojums. Nu, nav runa tikai par noskaņo, bet realitāti. Šobrīd tā ir tiešām tāda uzbrūkoša. Un, ja mēs vēl papildus skatāmies ja šobrīd mēs noraidām arī šīs vēlēšanas, kādā ziņā tas noraidām arī politisko sarunu iespēju. Un tas ir tāda konflikta eskalācija, kas var novest pie tā, ko mēs nu, būtu nevēlamies. Patiešām atdalīšanos. Tādēļ es uzskatu, ka nu, tas, ko mēs redzam Kosovā, šie dubultie standārti neko nedod. Protams, ka es esmu par vienotu Ukrainu. Uh, tāpat kā kuras cits valsts vienotību. Bet ir skaidrs kaut kas cits. Austrumu reģioni, ja skatāties viņu vēsturi, vēsturiski viņi pieder Krievijai. Staļins bija tas, kurš grozīja robežas. Es jau līdz to neteiktu, ka jāievēro uz mūžīgam laikam būtu Staļina tagad noliktās robežas bet tāpēc vajadzētu atklāti un atvērti risināt dialogu. Un līdz ar to ar zināmu leģitimāte atcītu arī austrumos notikušās vēlēšanas, bet saprotot, ka ne jau tā atsevišķi viņas atraut tiek skatīts, bet ka tā, to ņemot vērā tālāk risina sarunas pie sarunu galda, kas nav savādāk iespējams vispār, bez sarunu galda nekas nenotiks. Nu, pirms došu vārdu Dorisai Pakai. Došu vārdu Plenkoviču kungam. If Doris would like to speak first, I, no problem. <laughs> Huh? Uh, thank you very much. Paldies priekšsēdētājiem. Es domāju, ka šī bija ļoti detalizēta un noderīga viedokļa apmaiņa par uh, parlamentārijām vēlēšanām un to, kas notika vakar. Es domāju, ka mums vajadzētu arī pasvītrot uh, Ukrainas uh, valsts vēlēšanu komisijas izcilo darbu, kas nodrošināja, lai tie, uh, kuri ir no Doņetskas un Luhānskas reģioniem, arī varētu piedalīties vēlēšanās, kaut arī praksē tas varbūt nerealizējās tā, kā visi būtu gribējuši. Gribētu norādīt, ka Mm, ārpus eh, mūsu tikšanās ar eh, politiskiem partneriem mēs arī tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un tas, eh, domāju, bija ļoti svarīgi, un es domāju, ka viņu darbu noteikti tālāk vajadzētu atbalstīt ar dažādiem Eiropas Savienības rīcībā esošiem mehānismiem. Bez tam ir skaidrs, ka teritoriālās integritātes jautājums ir pamatjautājums, un es domāju, ka šeit Eiropas Savienība un Eiropas parlaments nekad nedrīkst akceptēt šo feta komplī, un es domāju, ka Ukrainas eh, partneri pamatot no mums to arī sagaida. Es uzskatu, ka šodien ir svarīgi panākt, a, a, lai ātri tiktu izveidot Ukrainas Verhovna rada un arī parlaments, jo tādējādi mēs varētu turpināt atbalstīt eh, šīs pro-eiropeiskās reformas, kas Ukrainai ir nepieciešams, un mēs varētu atbalstīt miera izvēli. Es domāju, kas ir galvenais vēstījums, kas nāk ar šīm vēlēšanām. Paldies! Paldies Plenkoviču kungam par šiem komentāriem. Arī es vēlētos izteikt dažus komentārus. Mums kā Eiropas parlamentam Ir spēkā arī asociācijas nolīgums, un to esam izdarījuši mēs no savas puses un rada no viņu puses, un pēc šīm vēlēšanām, 25. oktobra vēlēšanām, vai ne? Mm, tas ir ieguvis, jeb ir iegūt pilnīga leģitimitāte Ukrainas valdībai, tātad arī jaunajam parlamentam, un tagad tas skaidri norāda uz to, ka asociācijas nolīgums tiek īstenots mums bija sākotnēji ļoti smagas izējas pozīcijas, apzinoties krīzes situāciju, bet, nu, šīs vēlēšanas, kā to atzīst kopumā, novērotāji tas bija daudz pasteidzošā kārtā, daudz efektīvāks un viss nu, notritēja diezgan kārtīgi, nekā vispār to kāds gaidīja. Tā kā daudz lietas, kas tieši saistās ar turpmāko sadarbību, tas uh, viss tā ir jātīstā. Tāpat arī es uzskatu, ka mums ir jārisina sarunas ar Krieviju, vienlaikus tomēr ievērojot Minskas vienošanos. Vakardienas vēlēšanas ir skaidrs Minskas vienošanās pārkāpums. Viennozīmīgi. Un līdz to tas tā kā ir atkritiens, regress kopējā procesā. Mēs arī redzam, ka te nav runa tikai par kādu Ukrainas iekšējo problēmu, bet gan par to, kas notiek papildus Krikna, um, Krimā, un viss, kas tiek no, notiek Krimā un arī Austrum Ukrainā, tas, nu, tiek vadīts nārpus. Tā kā nav runa tikai par kaut kādiem iekšējiem konfliktiem, iekšējo problēmu. Tieši ārēja iejaukšanās satrauc. Tā sauktās vēlēšanas svētdien. Nu, bija nepieņemams. Tas pirmkārt arī kā vēlēšanas, tur nekādas izvēles nebija. Tur jau nebija alternatīva partija. Tas ir pilnīgi pretēji mūsu demokrātiskai pieejai. Ja jūs sagatavojat sarakstu, kā jūs zinat, vispār ir šo vēlēšanu sistēmu. Un daži no jums gan atceras citas sistēmas un arī bija pat piedzīvojuši tās. Tāpēc mums būtu jāpasaka, ka pirmkārt jau no vēlēšanu skatpunktā, no norises laika un norises vietas brīva balsu nodošana nekādā ziņā nav leģitīma. Tā kā mēs varam piekrist tam, ko sacīja Porošenko prezidents. Tātad šajos separatistu reģionos arī būtu jānodrošina vēlēšanas decembra sākumā, ievarot Ukrainas likumus. Nav skaidri noteikts datums, bet mēs to atbalstītu. Mums vajadzētu, manuprāt, arī rakstiski to no uzrakstīt pat ja tas radītu arī zināmas grūtības. Jā, mēs vēlamies skaidri izsnāt skaidru valodu runāt ar Krieviju, bet pirmkārt mēs vēlamies skaidri pateikt. Pār starptautiskās tiesības šobrīd pārkāp Krievija, nevis Ukraina. Mēs atkārtoju vēlreiz to. Un tieši tāpēc, ja nav ievērot Minskas nolīgumu, tad, diemžēl, tas ir tā noticis. Tādēļ tieši to ievērošanu spētu nodrošināt zinām brūces sadzīšanu un situācijas uzlabošanu. Tas ir lūk pats pamats arī Eiropas Savienības politikai pret tiem Krievijai. Paldies jums visiem par jūsu aktuālo ziņošanu, par aktuālo līdzdalību, un mēs pārējām pie nākamā darba kārtības atām. Par Kosovu. Tad mēs esam dzirdējuši, mēs zinām, kā ir saņemts šādas trauksmēs ziņas. Ihr Liebling?